working. Is it now working? All right, very good. Tagad darbojas ļoti labi. Tātad vēlreiz, godātie kolēģi, vēlos sākt mūsu pirmo INTA sanāksmi 2017. gadā, mūsu sasaukuma otrā puse sākusies. Kaut arī ir janvāra otrā puse jau novēlu jums laimīgu jauno gadu un visu to labāko 2017. gadā. Pirmie pieci punkti šodien darba kārtībā ir saistīti ar prezidija ievēlēšanu mūsu komitejai. Tāpēc šobrīd es esmu kā pagaidu priekšsēdētājs kur pilnvars beidzās, noslēdzoties pirmajam sasaukuma posmam. Tātad pagaidu priekšsēdētājs. Tāda ir tradīcija mums parlamentā. To nevada gados vecākais. Uh, deputāts, bet gan iepriekšējā sasilkuma daļas priekšsēdētājs, kā pagaidu priekšsēdētājs. Un šajā kapacitātē es pasludinu Inta sanāksmi par atklātu. Pirmie pieci punkti ir paredzēti prezidija ievēlēšanai. Un secība būs tāda, ka vispirms ievēlēsim priekšsēdētāju, pēc tam priekšsēdētāju pirmo vietnieku, otro, trešo un ceturto vietnieku. Esmu saņēmis informāciju, ka daži aizvietotāji piedalīsies balsošanā. Vēlos jums atgādināt, ka visiem ir jābūt balsošanas kartītēm ja būs nepieciešamība balsot elektroniski. Ja kāds vēlas kaut ko mainīt vai nominēt kādu citu, lūdzu informēt sekretariātu pirms balsošana tiek pasludināta par atklātu. Nu, labi. Sāksim ar priekšsarētāju ievēlēšanu. skatos apkārt, skaitu deputātus, mums nepieciešams kvorums 11 deputāti, lai ievēlētu prezidiju un priekšsēdētāju. Uzskatu, ka ir vairāk kā nepieciešamais kvorums, vairāk kā 11 deputāti. 27. Lai ievēlētu jauno priekšsēdētāju, mums ir nepieciešama nominācija no politiskas grupas vai vismaz trim INTA komitejas locekļiem. Kandidātiem ir jāapliecina, ka viņi ir aizpildījuši finanšu interešu deklarāciju. Es saprotu, ka sociāldemokrāti vēlas izteikties. Lūdzu. Uh, uh Jā, mūsu grupas vārda Es ierosinu Langas kungu kā priekšsēdētāju kandidātu intekomitejā. Paldies! There's no further nom- ja citu kandidātu nav, es, protams, pieņemu šo nomināciju. Un esmu arī aizpildījis savu finanšu interešu deklarāciju. Citu kandidātu nav, citu nomināciju nav. Saskaņā ar 208. pantu mēs varam ievēlēt ar aklamāciju. Thanks a lot! Paldies par jūsu pausto atbalstu! protams, es turpināšu censties būt iekļaujošs, komitejas priekšsēdētājs, atspoguļot visu komitejas locekļu intereses, cīnīties par šīs komitejas tiesībām un panākt nākotnē labu rezultātu, labu likumdošanu un labus tirzniecības nolīgumus. Darīšu visu, kas ir manos spēkos. Paldies! Un pārējām pie priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanas. Tātad arī tas ir saskaņā 28. pantu. Un man, protams, ir jāatgādina, ka 28. pantā esam noteikuši dzimumu vienlīdzības principu un geogrāfiskās izcelsmes principu ievērošanu tā kā neviens vācietis vairs nevar tikt nominēts. Tātad priekšsēdētāji pirmais vietnieks. Aicinu nominācijas izteikt. Dodu vārdu EPP koordinatoram. Jā, priekšsēdētāji, paldies pirmkārt par jūsu vienprātīgo ievēlēšanu. Un iesakām Julius Winkleru eh, pirmā priekšsēdētāja vietnieku amatam, kurš ļoti labi pildīs šos pienākums pirmajā sasaukuma daļā. Jā, es laikam paskaidroju tālāk nekā bija paredzēts. Nē. Es uh, vēlējos kolēģi Saifī ieteikt, kurš šo darbu lieliski bija veids. Saifī kundzi, jā. Saifī kundzi, vai jūs piekrītat šai nominācijai? Jā, labi. Vai ir citas nominācijas? Nē. Tad ierosinu ar aklamāciju ievēlēt. Madam Saifi, please. Saifī kundze, lūdzu, pievienojieties man šeit prezidijā. Okay, are... Labi, pārējām pie otrā vietnieka ievēlēšanas. Aicinu izteikt nominācijas. Vēršos pie zaļo grupas Hautala kundzes. Yeah, thank you very much. Jā, paldies priekšsēdētāji, apsveicu jūs un Saifī kundzi par nominācijām. Vēlos ierosināt Janiku Žado kā priekšsēdētāju otro vietnieku. Viņš, diemžēl, nav šodien klāt. Paldies! Žado kungs ir pieņēmis šo nomināciju rakstiski. Vai ir vēl kāda nominācija? Nav. Tad mēs varam ievēlēt viņu ar aklamāciju. So, Mr. Jadot. Tātad Žadokungs ir ievēlēts kā priekšsēdētāja otrais vietnieks. Apsveicam viņu. Tālāk. Priekšsēdētāja trešā vietnieka ievēlēšana. Aicinu izteikt nominācijas. Dodu vārdu EPP grupai. Es vēlos, protams, pareizo cilvēku ieteikt pareizajam amatam. Tāpēc Julijas Vinklēru iesaku, kurš varētu turpināt pildīt eh, priekšsētāju vietnieku amata pienākums. Paldies, tiek nominēts Vinklēra kungs, vai jūs piekrītat nominācijai? Paldies, vai ir vēl kāda nominācija? Nav. Tad es ierosinu ievēlēt viņu ar aklamāciju. Vinklēra kungs, Lūdzu. And uh, now Un tagad pēdējais, bet nemazāk svarīgais, ir priekšsēdētāja ceturtā vietnieka amats nominācijas. Lūdzu, Kampokums. Paldies! Apsveicu jūs par triumfālu atgriešanos priekšsēdētāja amatā. Vēlos eh, nominēt manu kolēģi Janu Zahradilu. Viņš vienmēr ir klāts sanāksmēs, un viņam joprojām patīk roka mūzika. Viņš eh, lielisku darbu paveicis, līdz šim un iesaku viņu ceturtā priekšsēdētāja vietnieku amatam. Zahradelkungs, vai piekrītat nominācijai? Labi, paldies! Vai ir vēl kāda nominācija? Nav. Tad varam ievēlēt viņu ar aklamāciju. Mr. Zahar, you are elected. Zahradilkungs, jūs esat ievēlēts kā priekšsēdē ceturtais vietnieks. Lūdzu, ierasties jūs šeit, prezidijā pie mums. So the beauty... Tātad prezidijs ir ievēlēts. Varam ķerties pie parastās darba kārtības. Vēlreiz paldies par jūsu atbalstu prezidijam. Vairāk vai mazāk tas pats sastāvs prezidijā kā pirmajā sasaukuma daļā. Un, manuprāt, mēs strādājam diezgan labi kopā un jūs darbojāties INTA komitejas interesēs. Tā tad atlikusi daļa mūsu da sanāksmei. Darba kārtībā tas tālāk ir sestais punkts - darba kārtības pieņemšana. Ja nav nekādu iebilžu, tad ierosinu pieņemt darba kārtību. Iebildumu nav, ar to uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Septītais punkts - protokola apstiprināšana vairākām sanāksmēm. Nu, pēdējā vairākā mēneša. Parasti uzskatām protokols par pieņemtiem, ja vien nav izteikti komentāri līdz sanāksmes noslēgumam. Tā kā rīkojamies kā jau ieraksts. Tālāk astotais punkts. Sanāksmes vadītāja paziņojumu. Tātad darba kārtība diezgan piepildīta. Ir darba kārtībā iekļaut vairāki diezgan interesanti punkti. Pirmkārt jau pārunas ar komisāru par cetu un nu, rītdien balsošanu par to. Tad diskusijas par Maltas prezidentūras prioritātēm, debates par antidempinga procedūru, daudzpusēji um, investīciju strīdu uh, risināšanas um, pasākumu darbību. Līdz ar to jāsaka, mums priekšā ir diezgan intensīvs darbs. Tāpēc vēlētos arī izteikt pavisam īsi dažus paziņojumus. Pirmkārt, TTO eh, eh, ģenerālsekretāras veido pilnvaru turpinājums. Es jau teicu, ka viņš cenšas eh, iegūt šo te, pilnvaru termiņu vēlreiz. 31. decembris bija termiņš jaunu kandidātu pieteikšanai, citi kandidāti nav pieteikti, līdz ar to ir ļoti ticams, kā Savedo kungs turpinās būt PTO ģenerālsekretārs. Vēlos arī norādīt, ka tētip sārunas, cik zināms, netiks turpinātas Tomēr abu sarunu puses līdz Obamas mandāta perioda beigām un Vestēra Fromenkunga pilnvaru beigām sagatavos tādu bilances dokumentu sarunām. Un kopš 17. janvāra šis dokuments ir publiski pieejams. Tajā ir uzskaitīti sarežģījumi, ar kuriem saskārās, bet arī tie punkti, kur tika panākt vienošanās, lai ir iespējams izvērtēt, kas ir ticis sasniegts un kas nē. Tad ir arī jauns pētē, pētījums par iespējamiem šķēršļiem tirzniecības jomā. Manuprāt, ļoti interesants pētījums, kas mums varētu arī ļoti noderēt. Varēsim vismaz dažus elementus izmantot savā darbā. Un tad vēl vēlos informēt, ka ceturtdien būs e, vienošanās pirmajā lasījumā par Baltkrievijas tekstilizstrādājumu kvotu gadījumu. Tātad ir pieņemts jau ceturtdien. Tātad tas bija pavisam īsi priekšsētē paziņojumu, un tas mums ļauj pāriet pie devītā punkta. Līdz ar to sveicu mūsu komisāri, Māmstrēms kundzi, mūsu vidū esiet sveicināti. Godātie kolēģi, attiecībā uz CETA nolīgumu esam finiša taisnē. Diskusijas par šo nolīgumu mēs kā parlaments arī ļoti rūpīgi uzraudzījām. Vēlos atgādināt, ka mūsu monitoringa grupu pēdējo divu gadu laikā 12 reizes tikās un ļoti intensīvi sekoja nolīguma sarunām. Un Inta mēs šeit deviņas reizes, reizes organizējām viedokļu apmaiņu ar iesaistītajām pusēm, trīs reizes seminārus šeit organizējām par dažādiem CETA nolīguma aspektiem. Divreiz reizes sūtījām delegāciju uz Kanādu, lai tiešā veidā apspriestu dažas detaļas ar Kanādas puses sarunvedējiem. Un mums ir bijusi arī diskusija ar Nacionālu parlamentu pārstāvjiem kas varētu teikt arī pirmo reizi notika šeit. Līdz ar to mēs arī no nacionālajiem parlamentiem uzklausījām viņu viedokli, varējām tos ņemt vērā. Vēl pēdējā laikā ieguvām divus juridiskus atzinumus un jautājums par investīciju strīdu mehānismu atbilstību Eiropas Savienības līgumiem un 38 paziņojumiem un par to juridisko spēku mēs vēlējāmies iegūt atzinumu. Visi šie darbi ir noveduši pie tā, ka mēs soli pa solim esam tuvinājušies ceta nolīguma noslēgšanai, un vienu otru elementu esam spējuši no parlamenta puses arī iekļaut, tādējādi uzlabojot pašnolīgumu un bijušo ISDS instrumentu mēs aizstājām ar investīciju strīdu izšķiršanas mehānismu, piemēram, attiecībā uz tiesībām, e, kuras tiesības tiek piemērotas, kāda e, piesardzības pasākuma tiek īstenot attiecībā uz pienākumu izpildi saistībā ar darbaņēmēju tiesībām un astoņām pamattiesībām darba tiesību jomā. To mēs visu esam paveikuši. Ta tālāk, kas izrietēja no diskusijām ar nacionālajiem parlamentiem un arī diskusijas, kas mums šeit ir bijušas. Tur bija tās trīs jomas, kas īpaši bija izceltas. Pirmkārt, jautājums par jaukto komiteju CETA ietvaros un jautājumu par to, kā to var iekļaut demokrātiskajā procesā. Un vēlētos šeit vēlreiz arī norādīt, kā arī citos jauktajos komitejās mēs tiekam informēti kā parlaments, respektīvi mums ir pieeja visiem šīs jauktās komitejas uh, dokumentiem, jo gal galā mums šāds jauktās komitejas ir arī citos nolīgumos. Bet šeit, protams, var uzlabot vēl sadarbību, un jūs jau zinat, Broka kungs un es šobrīd vedam sarunas ar komisiju un padomi par starpiestāžu nolīgumu, kur būtu šis jautājums atsevišķi atrunāts. Mēs kopīgi ar padomu arī rakstījām vēstuli, kuru Tad likām galdā, jo vēlamies, lai demokrātiskā veidā šāds jauktās komitejas tiktu nu, vēl vairāk uzlabotas visos nolīgumos. Bet šeit primāri ir runa par to, kā CETA ietvaros var iekļaut šos jauktās komitejas lēmumus padomes un parlamenta demokrātiskajās struktūrās. Otra joma attiecas uz 36. paziņojumu, kur ir runa par investīciju strīdu izšķiršanas tiesas tālāko likteni, tiesnešu atlasi. Un es domāju, kolēģi, šeit ir izmantojams tas pats modelis, kā tas ir bijis Eiropas Savienības tiesas jautājumā, lai mēs kā parlaments piedalītos šai procesā. Un trešais jautājums bija saistīts ar pienākumiem attiecībā uz darba ņēmēja, darba ņēmēja tiesību pārkāpumu risināšanu. Arī tur bija jautājums par to, kā šeit var izveidot rīcības plānu, lai nodrošinātu pietiekamu drošību ka šāda veida pienākuma arī faktiski tiktu īstenota. Tad tie bija trīs aspekti diskusijās, kurus noteikti arī šodien apskatīsim. Tāpēc man arī prieks, ka komisārs Kunze ir šeit un es viņai dodu vārdu lūdzu. Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie deputāti, dāmas un kungi, labdien, visiem laimīgu jauno gadu. Un es gribētu arī jūs sveikt, priekšsēdētāji kungs, es sveicu arī visus priekšsēdētāju vietniekus. Un priekšsēdētāji, es sveicu jūs par at ar atkārtotu ievēlēšanu, es to dzirdēju, tad, kad ienācu šajā telpā. Nebūtu pārspīlēts teikt, ka mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā. Mums ir ļoti ļoti svarīgs tāds partneris, kas uh, šķiet, ka grib kaut kur attālināties no tirzniecības atparites, propagandējot protekcionismu, attālinoties no brīvās tirzniecības. Mēs no savas puses esam pierādījuši, ka ir iespējams veidot arī ļoti stabils tirzniecisks attiecības, kas dod labumu gan mūsu iedzīvotājiem, gan arī videi. Uh, un mums ir jābiedrojas un jāturas kopā ar partneriem, kas domā līdzīgi, lai nodrošinātu izniecības nolīgumu um, funkcionēšanu, un kas gan varētu būt labāks partners kā Kanāda. Kanāda ir ļoti svarīgs ekonomiskais partners, um, trīs, tri, triljoni ir mūsu apgrozījums, un viens triljons tiešās investīcijas. Mēs, um, mums ir kopīgas vērtības, demokrātija, likumvara, mums ir arī demokrātiska pārvaldes sistēma, kas aizsargā mūsu iedzīvotājus, ir arī publiskie pakalpojumi, veselības pakalpojumi, sabiedriskie labumi. Un ir ļoti daudz mums kopīgi interešu. Kanāda arī domā, ka, tāpat kā mēs, ka lielākas investīcijas varētu palīdzēt mūsu iedzīvotājiem, piedāvājot darba vietas, uh, nodrošināt izaugsmi, un drīzāk eh, tādā veidā mēs veidojam globalizāciju, nevis pakļaujamies tai. Un, kā jau priekšsēdētājs teica, mums ir bijušas ļoti garas debates, un arī es esmu tur piedalījusies. Mēs esam runājuši par ieguvumiem no, nolīguma ar Kanādu. Es varbūt īsumā pastāstīšu par kopējām lietām, un pēc tam par to, ko teicāt jūs. Um, visu, visu muitas nodevu atcelšana. 500 miljonu eiro būs ietaupījums eksportēt patērētājiem dēļ šo muitas nodevu atcelšanas. Un arī mazie uzņēmumi noteikti gribēs izmantot šo iespēju. Šis nolīgums arī atbalstīs e, augstas kvalitātes produktu tirgošanu, un e, tie, kas dzīvo nomalēs, varēs gūt piekļuvi tikpat augstas kvalitātes izstrādājumiem. E, un tas arī ļaus ietaupīt apgrozījumā lai veidot apgrozījumu 11,5 miljārdus. Varēs arī uzsākt mm, publiskos mm, konkursus, iepirkumus eh, par daudziem, daudziem miljārdiem eiro, un arī Eiropas Savienība varēs piedalīties šajā apritē. CET ir ļoti moderns nolīgums, šeit ir ļoti daudz dažādas nozars, arī inženierija, kurniecība, IT uzņēmumi, un tagad Eiropas uh, Savienības um, ražotāji varēs sniegt arī papildus pakalpojums, varēs vieglāk atrast um, nodarbinātību un piedalīties tālākajās apritēs. Ļoti svarīgi ir runāt par, um, aiz, par aizsardzību. Mēs uh, saglabājam aizsardzību lauksamniecības produktiem, ka, piemēram, olas, uh, putnugaļa un daži citi projekti, uh, produkti šajā sarakstā. Un mēs arī cenšamies regulēt investīciju strīdus caur investīciju tiesu sistēmu. Esmu pārliecināta, ka daudz šajā komitejā ir atbalstījuši šīs iniciatīvas, mums ir bijusi lieliska viedokļa apmaiņa kas ir devusi savu ārtavu arī šīs sistēmas eh, veidošana. Jaunā mm, investīcija tiesa eh, tā aizstāv iepriekš, aizstāv iepriekšo sistēmu, eh, valdībām ir iespēja turpināt regulēt, bet mm, šīs te procedūras būs daudz caurskatāmākas, te darbosies tiesā kvalificēti tiesneši, ir sakārtot arī apelācijas procedūra un citas procedūras. Un tas ir tikai pirmais solis, mums ir laba sadarbība ar mm, Kanādu un mēs globāli gribam. Uh, stiprināt šo sadarbību. Es tikko nāku no Davos, un tur piedalījās ministri no 27 valstīm. Mums bija garas sarunas, ļoti daudz valsts gribēja turpināt vai uzsākt sadarbību ar mums, arī izmantojot detaļas no šīs jaunās sadarbības sistēmas. Šajā nolīgumā ir saglabāt tiesība sabiedrisko pakalpojumu paturēt um, publiskajā jomā. Tātad to neregulēs. Tā, ne Eiropas, ne Kanādas pusē, kā Eiropā, tā Kanādā, vietējās un reģionālās un visas citas pašvaldības eh, varēs sniegt arī publiskos pakalpojumus, nav nekāda pienākuma neko publicēt, un arī renacionalizācija nav mm, netiek bloķēta. Ceturkārt, CETA arī nodrošina valdību tiesības regulēt publiskās intereses visos līmeņos, sākot no vides, sociālās patērētāja aizsardzības un, un iespējams arī, arī veicināt kultūru diversitāti. Un um, nesen mēs esam saņēmuši ļoti daudz jautājumus arī no šīs komitejas deputātiem un, un ne tikai. E, šie e, jautājumi ir par šo līgumu, jo tas ir tikai dabiski. E, šis process turpinās un drīz noslēgsies, un, protams, arī iedzīvotāji uzdod daudz jautājumus. Es gribēju precizēt trīs jautājumus, kas īpaši izcēlās pēdējos nedēļās. Vispirms šis jautājums par šo apvienoto komiteju. E, kam būs e, tātad lēmumu pieņemšanas pilnvars un kāda loma būs Eiropas parlamentam? Šeit mēs gribam ļoti skaidri pats, e, pateikt, ka mēs nekādā ziņā neplānojam, lai tāda situācija, ka apvienotā ko komiteja varētu kaut kādā veidā apiet un neievērot Eiropas parlamenta lomu. Apvienotā komiteja nevar vienpusīgi lemt par CETA nolīgumu mainīšanu. Nu, ja šāda maiņa ir nepieciešama, tad būs vajadzīga tāda pati procedūra, kā visa līguma ratificēšana, būs komisijas priekšlikums, padomas lēmums un parlamenta piekrišana un nekādā veidā nolīguma tekstu nevarēs mainīt bez parlamenta piekrišanas. Lēmuma pieņemšanas pilnvaras, tiesības grozīt protokols, pielikums. Šis pilna, pilnvars ir ļoti ierobežots, jo komiteja nevar grozīt delikātus jautājumus, un komiteja lemj tikai tādos gadījumos, kad nolīgumā ir skaidri atrunāts, ka, ka komiteja ir tiesības rīkoties šajā konkrētajā gadījumā. Uh, un komisija arī neizteiksies šajā komitejā par jautājumiem ar juridiski saistošu jautājumu, ja, ja atskarot gadījumus, kad komisijai ir konkrēti jārīkos. Un tad, tādos gadījumos, kad komiteja prasīs likumdošanas izmaiņas, mēs to nepieļausim līdz brīdim, kamēr mēs nesakārtosim savu iekšā procedūru, kur mēs noteikti iesaistīsim arī jūs, tas ir parlamentu. Daži uzdev jautājums par pārtiks drošumu ekvivalents principu. Vai netiks pazemināts Eiropas Savienības standarts šajā jomā? Eiropas Savienība mm, un tikai Eiropas Savienība lems par to, mm, kādu aizsardzību mēs sniegsim iedzīvotājiem mm, pret risku, kas izriet no pārtiks produktiem. Mēs uzņemamies visu atbildību un CETA nolīgums nekādā veidā neplānos, nemainīs šo situāciju, komiteja arī ne. Uh, Tātad pārtiks drošums eh, tiks saglabāts eh, augstā līmenī, un mēs noteikti sekosim šai situācijai, darīsim visu, lai mūsu iestādes varētu turpināt, lemt un regulēt, ievērojot sabiedrības intereses. Daži no jums eh, teica par šo. Uh, atlikšanu pēc tam, kad tiks panākt vienošanās par labāku mm, likumdošanu. Tas nav nepieciešams, lai arī kāds būs šo sarunu iznākums, tas būs pamats darbam CETA kontekstā. Un parlamenta iesaistīšana pilnībā respektē starpinstitucionālo līdzsvaru tādā veidā, kā tas ir atrunāts šajā līgumā. Es zinu, ka Langas kungs arī ir iesaistīts šajās sarunās par šo nolīgumu, viņš noteikti jūs informēs laika gaitā. Un šādā kontekstā mēs eh, tīpniecības jomā mēs atrodamies eh, priekšplānā, mēs esam gatavi strādāt īstenojot jau esošo ietveru līgumu un arī šī komiteja saņems visus attiecīgos dokumentus. Es arī sešu pusgadus biju šī parlamenta deputāta, un es zinu, cik svarīgi ir strādāt uh, parlamentā un cik liels spiediens ir jāizjūt parlamenta deputātiem. Un e, es saņēmu jautājumus, arī atbildēju ļoti detalizēti vēstulē, un vēstuli es saņēmu no jums, un attiecīgi atbildēju, jūs visu detaļas varat lasīt komisijas e, tīmekļu vietnē. Tad investīciju tiesa. Tas ir tāds otrs jautājums. CETA veido visu šīs tiesas lēmumu, lēmumu tātad hierarhiju kopīgā eh, komiteja vai apvienotā komiteja eh, pieņems eh, lēmumu par īstenošanu, attiecīgi padrot šo tiesu par operatīvu mehānismu. Un parlamentam ir ļoti liela loma bijusi šo tiesu sistēmu veidojot. Esmu ļoti pateicīga par šo darbu un esmu pārliecināta, ka arī nākotnē parlaments ļaus šos jautājumus pilnībā izdiskutēt un, ja būs nepieciešams modificēt vai grozīt tekstu vai arī izdarīt kādas citas institucionālas, uh, grozījumus, tad atkal tiks īstenota parastā procedūra un parlamentam būs jādod savu priekšroku. Par tiesnešiem es eh, uzskatu, ka parlamentam arī ir jāiesaistās. Esmu pārliecināta, ka parlaments arī piedāvās augstu kvalificētu kandidātu, varbūt kādu, kas ir strādājis kādā redzamā tiesā, un tad um, šis kandidāts eh, arī piedalīsies īpašā komitejā, kas lems par eh, citām nominācijām, par to, vai citi kandidāti, kas ir nominēti, tiek piemērot saviem posteņiem. Līdzīgi kā eh, Eiropas tiesā. Es esmu saņēmusi vēstuli no Langas kunga un arī mm, uz šo vēstuli esmu atbildējis detalizēti websaitā. Tālāk eh, par ilgspējīgas attīstības sadaļām saistībā ar tirzniecību. Tas ir ļoti tāds svarīgs jautājums globāli, bet es runāšu tikai par CETU. Šajā nolīgumā ir pasvītrota ideja, ka tirsniecībai un investīcijām ir jābūt ilgspējīgiem rādītājiem, ņemot vērā nodarbinātību un standartus. Um, šis nolīgums ir tiesiski saistošs un arī visaptverošs, un tas ir tāds kā paraugs visai pasaulei E, ir noteikti jārespektē starptautiskos nolīgumus, kā piemēram Pārijas nolīgums, un, un jāveicina arī starptautiskos nolīgumus, piemēram, koksnes un zivsaimniecības jomā arī darba standarti, vienlīdzīgs samaksa, kolektīvie līgumi, nediskriminēšana darba vietā, tas ir pats par sevi ir jāievēro. Un nekādā veidā atkāps šeit nav iespējamas, nekādā veidā nedrīkst mazināt šī nolīguma griezumā ne darba, ne vidas standarts. Un mēs esam gatavi arī mm, risināt ar darbu attiecībām saistītos strīdus. Uh, Nolīgumam ir jābūt īstenotam efektīvi, mums ir visiem jāstrādā un mums ir jādara tā, lai viss nonāk līdz pilnam uh, tādam potenciālam, un tirtniecības vīnis Šampaņkungs no um, Kanādas arī ir gatavs strādāt ar mums, lai atrisinātu visus vēl neatrisinātos jautājumus. Dalībvalstis un parlaments strādās kopā, arī pilsoniskā sabiedrība tiks iesaistīta sarunās par to, kā tālāk attīstīt uh, šo nolīgumu visos kontekstot, ieskaitot arī īstenošanas mehānismu un strīdu atrisināšanas mehānismu. Um, mēs gribam CETA iesaistīt šajā diskusiju kontekstā pēc iespējas drīzāk. Lūk, tā mums ir iespēja, un Kanāda tiešām ir īstais partners. E, Tik līdz CETA tiks provizoriski īstenota, es e, gatavojos momentā atklāt tādu plašu diskusiju, iesaistot visus ieinteresētos, ieskaitot arī jūs neapšaubām. E, Sarunām mēs akcentēsim to, kā mēs varētu tālāk attīstīt un ilgspējīgi attīstīt mūsu tirnieciskās attiecības ar Kanādu. Mēs rakstīsim par savu pieeju un pieredzi, mēs uzklausīsim kritiku, smelsimies pieredzi no citām valstīm un ļoti ceru, ka šis pārskats par pieredzi jau tiks publicēts līdz vasarai. Tad es gaidu šo debati un mēs noteikti iekļausim arī Kanādas pārstāvis. Plašāk par šo pārskatu un cetu Mēs savā dokumentā arī vispārīgāk runājam par to, kā varētu uzlabot Eiropas Savienības tirzniecības pieejas. Un atkal es esmu saņēmis vēstuli no Langas kunga un esmu publicējis detalizētu atbildi tīmekļa vietnē. Godājumie deputāti, mēs šodien runājam par ļoti svarīgu nolīgumu, tas ir ekonomiski ļoti svarīgs un arī ģeopolitiski. Uh, Noteikti tas ir svarīgs. Nu, mēs strādājam ar partneri, kas ir līdzīgi domājoši, mēs gribam izmantot iespējas, mēs strādāsim pie globalizācijas, mēs gribam strādāt kopā, lai būtu brīva, godīga un progresīva tirzniecība, un arī uzskatām, ka publiskām iestādēm ir tiesībām jābūt regulēt savus jautājumus sabiedrības interesēs. Mēs esam gatavi atbalstīt brīvu tirzniecību, stāvam uz demokrātiskām vērtībām, un šeit mēs esam kopā, un Kanāda ir pirmais šāds partners. Ats, daži no mūsu partneriem kaut kā attālinās no mūsu kopējiem mērķiem, mērķiem, un mēs eh, cenšamies noteikti stāvēt pretī šai tendencei. Un ja mēs gribam tādu labas attiecības, kā tas ir regulēts arī strateģiskās partnerības nolīgumā ar Kanādu, tad tas noteikti ir labs pamats, un mums ir jāstrādā bez kavēšanās. Es to ceru, ka jūs rīt balsosiet pozitīvi eh, par šo nolīgumu, un es gaidu arī balsošanas rezultātus plenārsēdē, un liels paldies par iespēju piedalīties šajā ļoti interesantajā diskusijā. Thank you. Lielas paldies! Komisāras kundze, mēs visi varējām tātad jūsu runā dzirdēt, ka komisija ir uzņēmusies arī papildus pienākums, runājot par tiesnešu atlasi un arī uh, uzņēmētiesību aizsardzību. Protams, mums ir jādomā arī par tādu eiropeizētu pieeju. Liels paldies par šo uzstāšanos, un mēs, protams, turpināsim šīs diskusijas arī turpmāk. Sākumā došu vārdu referentam un tad ēnu referentiem. Un ir, protams, arī pieteikušies daudzi kolēģi, kas vēlēsies izteikties. Es nenoteikšu ierobežojumus runāšanas laikam, bet es ceru, ka jūs būsiet lakoniski un nu, apmēram uz diviem, divām minūtēm rēķinieties. Pabrikungs. Eh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Liels paldies par šo tiešo, skaidro, atklāto paskaidrojumu, atbildot uz tiem jautājumiem, kas ir eh, radušies pēdējo gadu laikā. Varbūt, ka tagad eh, nedaudz pieskaršos tam, ko jūs teicāt savas runas nobeigumā. Ja mēs vēlamies turpināt izkopt attiecības uh, ar tādiem partneriem, nu, ar ko mums ir ļoti līdzīgas vērtības, kā piemēram Kanāda, tas ir īstais uh, veids, kā to darīt. Un, ja mēs neusticamies kanādiešiem, kas ir ļoti līdzīgi mums, tad var uzdot jautājumu, vai tad mēs vispār uzticamies paši sev. Un, uh, ja mē, izrietot tā tad no kā, kāda būs atbildu šo jautājumu, tad man šķiet vairāk jautājumu nerodas. Uh, Es negribu, protams, atkārtoties un minēt um, atbildes, kas tika sniegtas uz um, vēstulēs, kas adresētas komisārei uh, izskanējušajiem jautājumiem, bet mums ir bijušas ļoti daudzas diskusijas. Jāsaka, ka kopīgā komiteja ir lieliska institūcija, kas uh, ļoti bieži uh, varēs nogludināt dažādas nesaprašanās, kas varētu rasties, un tajā pašā laikā komiteja ir arī tāds kā garants, ka Eiropas Savienības likumdošana netiks grozīta, un uh, arī diskusiju rezultātā šāds grozījums nevar piedāvāt. Visi jautājumi, kas radīja bažas mūsu pilsoņiem, tiks rūpīgi izpētīti kopīgajā komitejā. Runājot par starptautisko tiesu sistēmu, tad, kad norisinājās sarunas par CETA, mēs izstrādājām daudz rafinētāku priekšlikumu. Es domāju, ka parlaments un arī pilsoņi eh, var pateikt, kādu lēmumu ir jāpieņem, un uh, Kas tad ir, tātad mēs varēsim arī ietekmēt šo, šīs tiesas sastāvu un es vēl gribēju piemetināt. Manuprāt, Visi izskanējušie jautājumi, kas jau ir tikuši tik bieži apspriesti, ir atraduši pareizas atbildes un domāju, ka esam gatavi noslēgt šīs uh, garās uh, debates un esam gatavi rītdien balsot par CETA arī komitejā. Jāsaka, ka februārī mēs varēsim apzīmogot, tā teikt, šo darījumu un pierādīsim visai pasaulē, ka Eiropa ir ar uh, atvērtu prātu un uh, nevēlas šeit ievies nekādus protekcionismu principus un ir gatava vienoties uh, ar citām valstīm par kopīgu tirzniecību. Liels paldies un gribu pateikties mūsu uh, komitejas priekšsēdētājiem, kas nu pat atkal ir atkārtot ievērots, un domāju, ka varam mēs paļauties uz Kanādas partneriem. Yes, thank you, Chair. <clears throat> Nākamais runātājs lūdzu. Mūsas kungs, paldies, gribēju pateikties komisāras kundzei par uh, tik uh, labām un lakoniskām, precīzām atbildēm, ko jūs atsūtījāt, uh, reaģējot uz mūsu priekšsēdētāju vēstuli. Uh, Es domāju, ka pateicoties šai vēstulē varējām izkliedēt vēl pēdējās bāžas un šaubas, kas uh, varbūt uh, radīja tādus klupšanas akmeņus cetas ceļā. Nu, jāsaka, ka šķiet negaisa mākoņi ir izgaisuši un drīz jau varētu pat saulīt uzspīdēt. Uh, Mēs esam ļoti daudz problēmas uh, atrisinājuši un mēs redzam, ka CETU nevarēs grozīt uh, CETA apvienotā komiteja, bet tikai visas, ar visu iesaistīto pušu piekrišanu. Tas ir arī apstiprināts rakstiskā veidā, plenārsēdē mēs arī to teicām. Uh, Visi lēmumi, ko pieņems apvienotā komiteja, nebalstīsies ne uz kādu uh, EP lomas, tātad parlamenta lomas ignorēšanu. Tas vienmēr būs atklāts process, un apvienotā komiteja uh, savu lēmumu pieņems balstoties uz šī procesa rezultātiem. Tas ir uh, skaidrs garants, ka investoru aizsardzības likumdošanu nevar nekādā veidā atšķaidīt ar tādiem uh, maigākiem ekvivalentiem, kas varbūt ir atrodami Kanādas likumdošanā. Un es pats arī interesantā kārtā uh, uzzināju daudz jauna, runājot par mūsu jurisdikciju, nošķiršanu tātad startautiskās jurisdikcijas un pašmāju jurisdikcijas no, nošķiršanu. Te ir jābūt suverenitātei, ir uh, precīzi jāinterpretē startautiskie uh, noteikumi, un mums nekādā ziņā nav jāpakraus diktātam, piemēram, grozīt kaut ko cetā, ja tāda prasība ir no citām pusēm. Eiropas parlamentā iesaisti tiesnešu atlasē, es uzskatu par ļoti labu uzlabojumu, tādu labu jauninājumu, līdzīgi kā Eiropas Savienības tiesas kontekstā. Un komisāra arī piedāvā organizēt tādu apspriedi, jeb prāta vētru ar uh, sabiedrību, apkopot labākās idejas. Priekšsēdētāji labi tūlīt uh, beigšu savu runu. Es gribētu teikt, ka, nu, Mana politiskā grupa patiešām ir rakstījusi vēsturi, gatavojot šo labo nolīgumu, un jā, bieži vien saka, ka kaut kas perfekts ir labā ienaidnieks, bet patiešām bez jebkādas pieticības varu teikt, ka mēs esam ļoti daudz sasnieguši. Rītdien mēs balsosim uh, Inta komitejā un ceru, ka jau februārī plenārs sēdē. Paldies tagad, Kēmbel kungs. Komisārs kundze, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Jāsaka, EKR uh, grupa ir priecīga, ka mēs tagad esam jau ievirzījušies finiša taisnē pirms, pēc tik daudzām barjerām un klupšanām. Mēs atbalstīsim šo nolīgumu gan rītdien komitejā, gan arī februārī Strasbūrā. Ļoti daudzas bāžas tika izkliedētas. Paldies uh, par to gan uh, ģenerāldirekcijai, treidu un arī citiem dienestiem. Uh, bet varbūt tādā vispārīgākā plāksnē. Jāsaka, ka CETA nav minēta pārvietošanās brīvība un nodevas tiek runāts par stratēģisku partnerību. Pagājušajā nedēļā to arī uh, savā runā pieminēja mūsu premjere Terēza Meija. Vai jūs to varētu arī zināmā mērā aplūkot kā modeli nākotnējām? Um, nākotnes darījumiem, nolīgumiem starp apvienoto karalistu un ES, tātad strateģisku partnerību, vai tas varētu kalpot kā paraugs? Un jāsaka, ka Kanādā ir tā pati karaliene un uh, viņiem tā tad ir uh, tā pati valoda, mums ir tik daudz kopīga. Vai jūs varētu kaut ko šeit uh, nedaudz papildināt? Uh? Vai tas būtu tā tad labākais uh, veids, kā rīkoties turpmāk? Paldies, un tagad Marīķa Šāke. Liels paldies, paldies komisārs kundzei, viņas darbiniekiem, paldies arī kanādiešiem par to, ka esam gandrīz jau noskrējuši šo garo maratonu. Uh, ar prieku ieklausījos jūsu teiktajā, ka tie piesardzīgie solīši, ko esam spēruši pēdējo septiņu gadu laikā, tomēr ir vainagojušies ar labiem rezultātiem. Un eh, pašā sākumā jūs arī teicāt, ka šie ir pārbaudes eh, pilni laiki visai pasaulē kopumā un arī mums. Uh, Jāsaka, ka mūsu sabiedrību atvērtība, ekonomikas atvērtība bieži eh, tiek likt uz spēles, eh, tā jau sašķobās, šis princips ir sašķobies. Man šķiet, ka mums nevajag tādu uh, Trumpa diktētu transatlantisko tirdzniecības programmu. Mums vajag tādu programmu, kas pilnībā ciena mūsu vērtības, augstos standartus, regulējumu, daudz citu piemēru, ko jūs arī minējāt savā runā. Mēs vēlamies modernizēt tādu tirzniecības sistēmu, kas ir daudzpusēja, bet balstās uz konkrētām normām un kas ir jāaizsargā progresīvā veidā. Man šķiet, ka ir grūti atrast labāku partneri par Kanādu, lai kopīgiem spēkiem šajā laikmetā uh, Um, mēģinātu sagādāt pretspēku tiem, kas uh, grib apšaubīt mūsu sabiedrību modeļus, uh, vēlas uh, tos padarīt vājākus. Tie, kas joprojām šaubās un visu laiku jau uzdod jaunus un jaunus jautājumus, es viņiem gribu pateikt, mums vairs nav laika Es patiešām ceru, ka rītdien uh, komitejā un arī plenāru sēdē plaša centriskā koalīcija atbalstīs šo nolīgumu. Un es tagad arī vēršos eh, pie sociāldemokrātu kolēģiem. Šeit ir tik daudz darba ieguldīts, tik daudz eh, kolēģi pie tā ir strādājuši. Un mums te nav arī jāmēģina katram izcelt savus nopelnus. Nē, Tie ir mūsu, visi nopēl, mūsu visu nopelni un ceru, ka varēsim ar tiem lepoties jau ļoti drīz. Paldies tagad, Minēra kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kādēļ es esmu noraizējusies par CETA? Uh, esmu noraizējusies par demokrātijas apdraudējumu. Es zinu, jā, nu, ka visi kolēģi nevienmēr man piekrīt, tādēļ uh, izteikšos nedaudz piesardzīgāk. Eiropas parlaments ir uh, Eiropas pilsoņu pārstāvis, mūsu vēlētāju pārstāvis. Mums ir savs darbs jāveic pēc labākās sirdsapziņas, lai mūsu cilvēki varētu dzīvot droši, lai viņiem būtu jums virs galvas laba darba vieta, lai būtu garantēts tiesiskums, lai viņi varētu pirkt nekaitīgus pārtikas produktus. Un jāsaka, mēs to nedarām. Labs parlaments ir pretvara varai, un parlamentam ir jābūt ļoti kritiski noskaņotam pret katru jaunu iniciatīvu, domājot par to, kā šī līguma ietekmēs ekoloģiskos aspektus, cilvēktiesības, sociālās tiesības. Ļoti žēl, ka mēs tikai domājam par finansiālām interesēm un tik maz par pilsoņu vajadzībām. Izskatās, Eiropas parlaments baidās zaudēt labo Eiropas slāvu un grib eh, par varas makti atkal ļoti ātri pieņemt šo CETA līgumu godīgumu. Un izskatās, ka parlaments tikai domā par savu slāvu un tēlu. Tas ir vājš parlaments. Es gribu tikai uzteikt Moisas kunga darbu. Viņš savā vēstulē ir minējis ļoti svarīgus principus par apvienoto komiteju. Bet jāsaka, ka uh, man šķiet apvienotā komiteja te būs tāda kā piektā vara uh, papildus jau esošajām varām. Tā tad būs ne tikai ierēģi, kas varētu kaut ko ietekmēt labvēlīgā veidā, būs šis šī piektā lobby pārstāvi vara. Es to aplūkoju ļoti kritiski. Jāsaka, ka ļoti šī grupa, kas par 90% pārstāvēs uzņēmējs, būs ļoti egoistiska un uh, tā ir daļa no sistēmas, tas ir kaitējums demokrātijai un būs arī tāda arbitrāžas sistēma vācu. Um, ties, tiesnešu asociācija tur būs iesaistīta, un uh, e, sociāla demokrāti jau arī lūdza, lai tiktu izmeklēts, kā šī arbitrāža sistēma darbosies, vai tas pat tiešām būs saskaņojums ar ES jurisdikciju. Es nezinu, vai šī sistēma būs veiksmīga, bet jāsaka, ka, m, piemēram, konsultējoties ar pilsoņiem, 150 tūkstošus to reaģēja. 97% gadījumu reakcija bija negatīva, tātad tas rada lielu ažiotāžu. Un jāsaka, amerikāņu uzņēmumu arī varēs izmantot šo sistēmu. Es redzu, jūs vēlties, lai beidzu runāt. Bet, nu, ja tam visam ir tikai politiska vērtība, nevis juridiska, tas jau ir problemātiski. Mums ir arī jau nolīgums ar Singapūru, kas šeit kalpo kā paraugs. Un Hautals kundzes grozījumu es noteikti atbalstīšu. Paldies, paldies! Jāsaka, ka zaļo politiskajā grupā ir mainījies sastāvs. Skā Kēlere ir devusies prom un pie mums komitejā tagad strādās Haidi Hautala. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, es domāju, ka brīvā tirzniecība patiešām ir jāsakņo šādos uh, strateģiskās partnerības nolīgumos. Haidī, lūdzu, mirklīt pagaidi, nav spāņu tūkojumu. Es dzirdu tūkojumu spāņu valodā, bet ir ļoti liels fona troksnis, saka runātāja. Tur ir kāda tehniskas dabas problēma. Nu, kaut kas ar mikrofonu ir nogājis greizi. Ir iespējams dzirdēt eh, tūka teikto, bet ar milzīgu fona troksni. Hautals kundze turpina. Es eh, patiešām uzskatu, ka brīvā tirzniecības panākumu ķīla balstās uz šādiem visaptverošiem tirzniecības nolīgumiem. Jāatzīst, ka mēs tomēr dodamies uh, iekšā tādā neapgūtā teritorijā. Un, uh, ja dodamies uh, uz vietu, ko tik labi nepazīstam, ir jābūt pietiekam uzmanīgiem. Tieši tādēļ esmu iesniegusi sesto grozījumu, uh, lai uz pieciem mēnešiem pārtrauktu ratifikāciju. Es uzskatu, Eiropas parlamentam ir jāizmanto savus prerogatīvas, it sevišķi ņemot vērā CETA apvienotās komitejas jurisdikciju un pilnvaras. Esmu patiešām pateicīga Moisas kungam, ka viņš uzdeva tieši tos pašus jautājumus uh, jums, komisārs kundze. Uh, Un es uzskatu, ka mūs parlamentāriešus šīs jautājums nedrīkst atstāt vienaldzīgus. Jūs teicāt, ka tā ir nedaudz tāda jūtīga vienošanās, bet ir jārunā par CETA apvienotās komitejas kompetencijām. Tā var arī grozīt pielikums līgumā. Uh, Komisārs kundze, jūs teicāt, ka saskaņā ar līgumos atrunāto, protams, e, parlamentam būs teikšana par protekcionisma līmeni, par aizsardzības līmeni, e, ņemot vērā arī dažādas ekvivalentus valstīs. Jāsaka, ka mēs nevarēsim grozīt e, līguma pielikumus un uh, ļoti žēl, ka parlamentam vajadzēja tik daudz laika, lai uh, sāktu sarunas uh, saskaņā ar iestāžu nolīgumu 40. punktu, kur ir īpaši pieminētas parlamenta tiesības saņemt informāciju. Un ja jūs uh, apvienoto komiteju uztvera tik nopietni, tad īstenībā dalību valstīm vajadzēs vienbalsīgi balsot par jebkuru lēmumu, kas attiecas uz tām. Vai drīkstu paveikt savu uzstāšanos, piemēram, 19. paziņojumā, pielikumā, eh, pavadošajā pielikumā līgumam? ir runāts par iestāžu nolīgumu, bet varbūt mēs varētu iestāžu nolīgumu tiešām traktēt tā, ka mēs esam pilnībā iesaistīti visās norisēs, kas attiecas uz apvienotās komitejas darbu. Paldies, Ticiāna Begina, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, paldies, ka ieradāties. Mēs kā politiskā grupa jau daudzas reizes paudām savu viedokli par CETA. Bet, eh, nu, nesam joprojām nomierināti. Mēs uzskatām, ka tā ir vienošanās ar pašu vēlnu. Uh, institucionālā plāksne nav pietiekami augsts aizsardzības līmenis, te tikai tiek domāts par investoru un milzīgu koncernu interesēm, un arī um, daudzās klauzulas var traktēt vairākos ceļos. Ja mēs runājam par sādarbību un uh, valdību lēmumu apšaubīšanu, tas viss atstāja tādu rūktu pēcgaršu un ļoti uh, lielā mērā arī ne tikai Kanādas uzņēmumu, bet arī ASV uzņēmumu, kam ir daudz filiāļu, Kanādā varēs uh, gūt no tā visa labumu. Milzīgi starptautiski uzņēmumi tie ir. Un ko tad darīs uh, nabaga nodokļu maksātāji? Un tad būs tā, ka valstis kļūs aizvien nabagākas un kanādieši varēs piekļūt mūsu tirgiem. Un uh, ja šodien izskanēja doma, ka CETA nāks par labu MVU ekonomikai, tikai 1% no MVU uh, importē preces pāri Atlantijas okeānam. Un jāsaka, birokrātiskās barjeras būs tik augstas, ka diez vai vispār būs tik viegli piekļūt šiem tirgiem. Manuprāt, tādēļ CETA vispār nenāks par labu maziem uzņēmumiem, bet uh, vienkārši tādiem milzeņiem. Un atkal nacionālajie parlamenti šeit nevarēs demokrātiski balsot. Eiropas parlaments, jā. Uh, Un tad jau, ja Eiropas parlaments ir iesaistīts, tad jau it kā šķiet, ka viss ir notrisinājies demokrātiskā ceļā. Cilvēki aptaujās saka, ka globalizācija nav nevainas, ja tā ir tiesiska, ja tā uh, ņem vērā viņu rūpes, bet es domāju, ka CETA šeit ir. Uh, daudz kas aizplīvurots, mēģinot paslēpt uh, īstos nolūks, kādēļ nolīgums tiek uh, noslēgts, un es domāju, pate, ņemot vērā pilsoņu vēlmes, mums tas ir jāapstāda. Paldies, Marija Arēna! Paldies, eh, priekšsēdētāji, sākumā es gribēju jums pateikties eh, eh, par to, ka bijāt gatavi piedalīties debatēs par CETA, kad vien tas bija nepieciešams. Paldies arī komisijai. Jūs, komisārs Kundze, vienmēr bijāt gatavi mums atbildēt. Un jā, nu, nav vienkārši grozīt tik eh, apjomīgu līgumu, par kuru veda sarunas eh, jau Barozo komisijas laikā, komisārs de Guhts, ko es ļoti labi pazīstu, un tad pēdējā brīdī te kaut ko mainīt un grozīt ir ļoti sarežģīti. Jūs mēģinājāt eh, darbu darīt pēc iespējas cārskatāmāk, tika runāts arī par investoru aizsardzības mehānismu. Es joprojām uzskatu, ka mēs atrodamies tomēr pusceļā Jūs teicāt, ka darīsiet uh, mēģināsiet darbu paveikt labāk, iet vēl tālāk, bet jāsaka, ka mēs mēģināsim balsot par dokumentu, kas nav līdz galam gatavs. Jāsaka, kas tad notiek, kas tad notiek ar ratifikāciju? Bēļģija protestēja pret šo līgumu, tā nebija gatava to ratificēt. Mēs tā tad mēģināsim pieņemt dokumentu, kas nevarēs daļēji stāties spēkā, jo ir vismaz viena valsts, kas to neratificēs. Varbūt, ka būtu labāka doma tam visam atvēlēt vairāk laika, runājot arī par uh, juridiskajiem jautājumiem, par atbildību. Arī Singapūras gadījumā mēs redzējām, kas tad notiek, ja jūs zaudējat tiesā. Šī ir tāda jaukta veida līgumi, un komisija teica, ka šajā gadījumā ar, uh, līgumam ar Kanādu tur būs. Uh, ļoti plašs uh, tiesas sastāvs, mums ir jārunā par uh, savietojamību arī ar citiem līgumiem. Jūs uh, runājāt arī par uh, ilg, ilgspējīgu attīstību, sociālajām normām, uh, cilvēktiesībām, par ierobežojumiem, bet pagaidām nav tādas ierobežojošas pieejas. Un mums varbūt vajadzētu mēģināt sniegt atbildes mūsu uh, pilsoņiem. Un, piemēram, ar lielu pompozitāti tiek parakstīts arī līgums Parīzē, tātad pušu konferencē 21 un tad būs 22 pušu konference, bet te šis līgums nav atbilstīgs modernajām 21. gada prasībām. Tas ir visai ārhaisks. Mums. Uh, ir jādomā, ko mēs panāksim ar šo līgumu. Jāsaka, ka tie būs deregulēti tirgi un arī visi pārējie uh, līgumi tikai pie tā novedīs, un tas nav, ko vēlas mūsu pilsoņi. Paldies, Seifi kundze. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāras kundze, ka ieradāties uh, burtiski pēdējā brīdī pirms balsošanas. Un jāsaka, jūs vienmēr arī esat bijusi gatava atbildēt uz mūsu jautājumiem un izkliedēt eh, manas, mūsu bažas. Gribēju vēlreiz atgādināt, ka CETA ir eh, mums ļoti vajadzīgs līgums. Tas uh, nozīmē jaunas iespējas, potenciālu attīstību. Mēs esam arī uh, vienmēr, kad uh, tika uzdots ja, kad tika uzdot jautājumu komisijai, vienmēr esam saņēmuši arī atbildes. Ja tiek noslēgts šāds apusējs līgums, tad ieguvējs ir abas puses. Ja mēs runājam par brīvo tīrzniecību, par tīrzniecības nolīgumiem, mēs neratificēsim līgumus vienalga, lai ko tas no mums prasītu. Mēs nevēlamies, lai tiktu samazinātas Eiropā valdošās normas ne lauksaimniecības, ne pakalpojumu jomā. Es gribēju tomēr arī pateikt, ka esmu nedaudz noraizējusies tad, kad notiek debats par TTIP, kad tās notika un kad notiek tagad debatas par CETA. Neviens neapšauba starptautiskās tirzniecības eh, līgumi Jāsaka, ka Francijā notika demonstrācijas šajā nedēļas nogalē, un mēs redzējām, ka tur cilvēki staigā ar plakātiem, uz kuriem ir uh, to deputātu, to franču deputātu sējas, uh, kas ir gatavi uh, balsot par cekte, tātad sabiedrība nebūtu nav sajūsmā. Ko darīt? Mums cilvēki ir jāizglīto, viņam jāpastāsta, ko tas notiek. Tām ir jābūt debatēm vispār par startautisko tirzniecību kopumā. Pastāstīt, ko mēs jau esam paveikuši, ka tas eh, ļaus eh, veicināt mūsu konkurētspēju. Mēs nevaram aiztaisīt Eiropu ciet. Nu, un paskatieties šīs Trumpa deklarācijas, viņa paziņojumu par protekcionismu. Uh, vai mēs sadarbosimies ar Kanādu, vai arī mēs būsim protekcionistiski un slēgsim šeit mūsu tirzniecības slūžas. Un mums vienkārši cilvēkiem ir jāpastāst, kas notiek, lai varētu doties uz priekšu. Paldies! Šustārkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Protams, ka pēdējos divos gados esam spējuši kopīgi uzlabot šo vienošanos, bet arī es neuzskatu, ka esam tuvu mērķim. Divas lietas ir uzlabotas, bet varbūt nepietiekami. Runa ir par investīciju aizsardzību pirmkārt jau. Joprojām eh, ir iespējama prasība celšana eh, pamatojoties uz neskaidrām definīcijām, un tad kodeks, rīcības kodeks tiesnešiem tas īsti nav pabeigts. Līdzīgi arī ar darba ņēmēja tiesībām, arī tur nav nekāda sankcija mehānisma paredzēta līdz šim. Pie tiem it kā solīts strādāt, bet tie nav pabeigti. Un uh, investīciju aizsardzības prasības īsti nav izslēgtas, it īpaši, kur runa ir par to, ka valsts pārņem investoru uh, īpašumu Es, protams, uzticos komisijai, izpildvarai, tomēr kā parlamentārietis pirms kaut ko ratificēt, es vēlētos noskaidrot visu. Tāpēc man nepietiek ar to, ka uh, sankciju mehānisms vai rīcības kodeks tiek izstrādāts. Nē, tam ir jābūt jau gatavam. Kopumā uzskatu, ka CETA uh, nav īpaši novirzījusies no līdzinējās globalizācijas virzības joprojām ir runa par tirgus tālāku liberalizāciju, un tā ir tā loģika, uz kur mēs esam balstījušies pēdējās desmitgades, un tas nav novedis pie visaptarošu kontrolas pār vidas problēmām, piemēram. Un šī globalizācija ir drīzāk novedus pie sociālas nevienlīdzības pasaulē. Tie mehānismi, kas būtu iespējami pret to, ir it kā pieminēti, bet nesaistoši, lai tādējādi tiešām tos varētu efektīvi izmantot. Liberalizācijas e, ideja ir priekšplānā. Ģeopolitiskais pamatojums, kas tagad tika minēts, man neliekas pietiekams, jo es uzskatu, ka tas, kas šobrīd ir paredzēts. Un, e, es pieņemu, ka tam būs bēdīgas sekas. Tāds protekcionisms, kādu Trumps ir pieteicis, nu, visdrīzāk eh, tas novedīs pie iepriekšējā gadsimta 30. gada situācijas, bet tas nav, protams, tieši saistīts ar cetas pieņemšanu vai nepieņemšanu, tur runa ir par pilnīgi citām dimensijām. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams steidzams debats par to, ko darīt, ja Eiropas lielākie divi partneri, tiem ir viss, tikai ne brīvie tirgi. Ķīnā jau tas ir, un tagad tas būs arī ASV. Un tur mums ir nepieciešams diskutēt. Fjellnerkungs, paldies priekšsarētāji. Es izlēmu izsludināt balvu Eiropas parlamentu CETA balvu, personīgi šampanēšu pudonu no manis. Uh, jebkuram, kurš nāks lajā ar jaunu, jaunu argumentu par vai pret šo līgumu. Es domāju, ka tas, kurš to izdarīs, saņems balvu, jo šī ir sestā debates augustā, oktobrī, 10. novembrī, trešā viedokļa apmaiņa, 24. novembrī Strasbūrā, viedokļa apmaiņa juridisko uh, Eh, dienestu 29. novembrī un šodien kārtējā viedokļa apmaiņa. Bijuši arī kopīgs sanāksmes ar jūrijai komiteju par eh, juridiskiem aspektiem 12 darba grupus un divas reizes bijām pat Kanādā. Manuprāt, kurš spēj atrast jaunu argumentu par vai pret, ir pelnījis šampaniešu pudeli. Bet cilvēki vienalga prasa atlikt un domājot, ka mums ir jārunā vēl vairāk. Es domāju, tas ir pilnīgi lieki. Tāpat, eh, kā liekas, ir debats šodien. Es nelišu galdā visus labos argumentus, kā komisārs Kunz to darīja un kā es esmu to darījis daudzas, daudzas reizes. Jo tas ir lielisks līgums, mēs to visi zinām. It īpaši ņemot vērā to, ka tas mums uh, dos lielāku piekļuvu Kanādai nekā ASV ir šodien, izmantojot nafta nolīgumu. Un tur, kur runa, eh, Trump, Trumps runā par naftas eh, līguma eh, likvidēšanu un tētipu neslēgšanu, lielisks iespējas tas mums paver. Un kā mēs esam to teikuši daudz reiz, ja mēs nevaram noslēgt šo vienošanos, kuru tad varam? Vienīgais tas, kā mēs to esam līdz šim darījuši. Jautājums pasaulē rodas tad, vai mēs vispār esam gatavi biznesam. Japāna, ASV, Par Brazīliju droši vien to pašu arī saka. Es nedomāju, ka mums ir jāuztraucas par to, ko Trumps darīs ar starptautisko tirzniecību. Es domāju, ka varbūt um, nav nekas tāds, kur mēs varētu kaut ko ietekmēt. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir mums iesaistīties vairāk, aktīvāk, un tas būtu darāms ratificējot šo nolīgumu. Tāpēc darīsim to. Let's do it kā Nike. Uh, Priekšsarētais, kā tad īsti bija balva? Šampaniešu pudeli. Vai jūs uh, gribējāt noskarot konkrētu mm, mm, nosaukumu? Tā tad uh, Eiropas ražojums noteikti tas būs ar aizsargātu tirzniecības zīmi. Evelīna, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, jau paldies, ka eh, komisārs kundze ir pie mums. Tas ļoti svarīgi, jo CETA ir jaunas paudzes nolīgums, un mēs apzināmies, ka arī nākotnē šīs būs tas nolīgums, kur nākamajos nolīgumos eh, tas tiks skatīts kā paraugs. Jā, mēs esam uz pareizā ceļa, tomēr es uzskatu, ka neesam vēl uh, tik tālu, lai noslēgtu šo vienošanos. Ir vairākas lietas, kas vēl nav skaidrs. Zurina eh, kunga un arī Langs kunga vēstules parāda, ka mums ir zināmas šaubas. Jūsu skaidrojums par kopīgo šo jaukto komiteju, es augsti vērtēju to, bet tā ir tikai vēstuļo apmaiņa līdz šim. Vai nebūtu labāk šos skaidrojumus eh, kādā saistošā protokola tekstā iekļaut? vai savādāk publiskot to tādā veidā, lai būtu skaidrs, ka tas ir saistoši. Jo šāds bažas mums nav tikai attiecībā uz regulātoru darbu, Joachims jau minēja, runa ir par investoru aizsardzību, arī tur ir vairāk negatīvas lietas, arī ilgspējīgas sadaļa. Un šeit ir svarīgs arī laika faktors. Mēs varētu izmantot laiku, lai panāktu uzlabojumus. Un, ja dalību valstīs tas vēl ir jāratificē, un tiem arī ir savi nosacījumi, tam savi nosacījumi. Varbūt vajag vispirms šos punktus līdz galam izstrādāt, jo savādāk eh, aizķersies pie dalību valsts ratificēšanas viss. Eh, tā kā es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk laika. Paldies! Es noslēdzu runātāju sarakstu. Vēl ir septiņi cilvēki sarakstā. Obermajer kungs. Paldies, priekšsarētāji. Apsveicu bijušo un jauno priekšsarētāju. Runājot par CETA, nav jāsteidzas. Jāsaka, ka neskaroties uz daudziem uzlabojumiem, pie, pieejamie dokumenti nav pietiekami šobrīd tomēr. Vairāk kā tik pieminēta politiskā situācija attiecībā uz Trumpu un viņa izteikumiem. Mēs nezinām, kas notiks tālāk ar nafta līgumu un ko sagaidīt. Es domāju, ka nebūtu pārāk gudri sasteigt tik svarīgs lēmums. Mēs pagaidām nevaram prognozēt, kā tas attīstīsies. Var iestāties tas, kas tikai jau minēts, kā amerikāņu uzņēmumi iesaistīsies eh, Kanādas tirgu ar meitas uzņēmumiem. Un tādējādi vienkāršāk risināt situāciju. Mūsuprāt, nav daudz kas mainījies. Regulātora sadarbība mums šeit neliekas pietiekami pastiprināta, nav skaidri atrisināta. Šo principu nostiprināšana, mūsuprāt, nav bijusi pietiekama. Un e, mūsu struktūru efektīvu darbs joprojām nav nodrošināts. Jāsaka, ka koncerni, lielie koncerni noteikti būs galvenie ieguvēji, bet mazie vidējie uzņēmumi, e, diemžēl, iegūs daudz mazāk. Un investoru jautājums, protams, ir svarīgs. Te, e, tas ir likts centrāli, salīdzinot ar strādājušu interesēm, kas paliek otrā plānā. Daudz kas vēl nav pabeigts, acīm redzot, e, saskaroties ar spiedienu no Trumpa puses e, un Trumpa izteikumu dēļ, acīm redzot, tas ir radījis spiedienu. Un Austrijā ir arī eh, CETA eh, kustība uzsākt pret CETU, un acīm redzot, ir eh, jāmeklē arī tauts atbalsts. Paldies, Silva Pereira kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis tirzniecības nolīgums ar Kanādu ir strateģiski svarīgs Eiropas Savienībai. šajā laikā, kad izskatās aizvien vairāk eh, popularitāti gūst protekcionisms, mēs saskaramies ar jauniem konkurences veidiem, kas būs svarīgi nākotnē starptautiskā sadniecības plūsmām. Un ja Eiropas Savienība vēlas nākt klajā ar ekonomikas eh, atbal, atbildi, kas būs pietiekama atbildi, tad izolācija noteikti nav pareizais risinājums. Tāpat arī muguras uzgriešana nebūs pareizs risinājums. Eiropas parlaments var sacīt, ka ir bijis ļoti prasīgs pret sarunvedējiem, jo mēs ieklausījāmies iedzīvotājos, bet tāpat laikā mums arī šobrīd ir jābūt pietiekam atbildīgiem, lai pateikt, ka sarunvedēji ir spējuši sasniegt labus rezultātus. Gan Eiropas komisija, gan Eiropas sarunvedēju komanda, kur vadīja Mauro Petrčoni, tāpat arī Kanādas valdība it īpaši jaunā Kanādas valdība, ir labi strādājusi. Un šis nav līgums, kurš ir tikai labi līdzsvarots, bet gan tas ir jo īpaši progresīvs nolīgums, kas izveido labu piemēru starptautiskās tirzniecības nākotnē. Un to atzīstot, mēs arī būtu pilnīgi patiesību teikuši. Līdz ar to, manuprāt, cilvēkiem būtu jāpaļaujas uz šo nolīgumu un mums būtu jābalso par to Eiropas parlamentā. Paldies! Lula Sančes skundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisārei par to, ka viņi ir šeit klāt. Ceta nolīgums atgādina man stāstu par karaļa jauno tērpu. Mēģināt pārdot eh, šo jauno līgumu, stāstot, ka tas novedīs pie lielākas bagātības, eh, paaugstinātiem vides standartiem, darba tiesību standartiem, bet jūs esat vienīgie, kas to tā redz. Izejiet ielās un dzirdēsiet, ka visi domā, ka tur nekā nav. Tā domā arotbiedrības, mazie vidēji uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība, lauksaimnieki. Vairāk kā 300 pašvaldību padomju Eiropā. Es domāju, ka visiem jau būtu jāsadzird šie trauksmes zvani, ne tikai nodarbinātības komitejā. Un joprojām mēs īsti neieklausāmies tajos cilvēkos, kuros vajadzētu ieklausīties. Mēs gan ieklausāmies cilvēkos, un tāpēc vēlos vērsties pie sociālistu kolēģiem kas ir atteikušies no lielās koalīcijas idejas, tagad jums ir iespējams pierādīt, ka šīs lietas jums ir svarīgas, ka jūs ieklausāties tajā, ko vēlas cilvēki uz ielas. Kā mēs dzirdējām šodien, tad protesti ielās jau ir. Manuprāt, tas, kas notiek, ir tas, ka mums tēls pasliktinās Eiropas Savienībā, respektīvi tas, kā cilvēki mūs vērtē. Ja cilvēki redz, ka mēs esam attālināti no viņiem, no viņu bažām, tie cilvēki, kas balso, kas ir mūsu priekšnieki, ja tā var teikt, mums ir ne tikai jāskaidro, mums arī vairāk jāieklausās, jāatver eh, logas, logi un durvis. Mums vajadzētu vairāk ieklausīties tajos cilvēkos, kas saskarsies ar sekām no mūsu lemtajiem. Mums ir jāatkārto, kāds ir prerogatīvas parlamentam, Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem. Bet, ja mēs to nedarīsim, tad dosim vairāk argumentus tiem, kas vēlas apturēt Eiropas projektu. Mums jābūt pro-eiropiskiem, bet tas nozīmē, uh, atbalstīt strādājušo tiesības, sociālās tiesības, nevis balsot rīt par starptautisku tirzniecību. Rīt mēs balsosim pret šo modeli, kas ir vērsts pret Eiropas strādājušo interesēm. Un, nu, un paldies, Rodrīgišs kundze, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu to jau sacījusi Eh, agrāk, tāpēc neiegūšu izsludināto balvu šampaniešu pudeli. CETA ir labs nolīgums, bet nepareizajā laikā. Manuprāt, visas demonstrācijas pret starptautisko tirzniecību ir nacionālo politiku rezultāts. Nacionāla politika, kuras nav spējušas tik galā ar nevienlīdzību, ar eh, bagātības sadali. Tas nozīmē, ka visi veļ vainu uz tirniecības nolīgumiem cenšoties pierādīt to, nevis e, tādēļ, ka būtu pret globalizāciju kā tādu. Es domāju, ka mums ir jāuzlabo ekonomiskās attiecības un nosacījums e, pakalpojumu un preču saņemšanai un ražošanai. Ja tas izdotos, tas būtu labi. Es domāju, ka nonākt pie ideāla tirdzniecības nolīguma nebūs iespējams. Vienmēr būs aicinājumi uzlabot vēl kaut ko un paustas arī šaubas. Svarīgāk ir tas, kurā virzienā mēs dodamies. Un no šādas perspektīvas, tas, kas mani nodarbina, ir tas, vai ir labāk, ja ir arbitrāža sistēma vai investīcija tiesa kur varētu izmantot revizijas palādes tiesnešu, piemēram, vai Kanāda, uh, varētu parakstīt septiņas svarīgākās konvencijas no ANO un starptautiskās darba organizācijas, vai nē? Vai labāk ir uzņemties saistības sadarboties ar Eiropas Savienību, eh, padarīt daudzpusēju šo publisko investīciju tiesu, vai nē? Es domāju, ka atbildes visiem šiem jautājumiem būtu jābūt jā. Tad, kad mēs redzam sarežģītajos laikos lielāku tendenci virzīties uz populismu, protekcionismu, Eiropas Savienība ar savām vērtībām, saviem standartiem, kurus mums būtu jāaizstāv visu laiku, mums ir jābūt vadošajā lomā, jāpanāk progress. Mums ir arī jāaizstāv ilgspējīgs modelis, kas būs saistošs, progresīvs, un es lūgtu komisāri ņemt vērā to, ko esam uzzinājuši par pašu procesu, un līgumā ir vairāk svarīgi punkti, kur būtu arī skaidri jākliedē bažas, lai mēs varētu arī skaidri uzlabot lietas. Esam noskaidrojuši, ka nākotnē mums daudz specifiskāk jārunā par tām lietām, kas mums e, ir tik svarīgi šādos progresīvos nolēmumos. Šolts kungs, jā, paldies priekšsarētāji, paldies Malmstrēms kundze. Uh, pievienojos visiem kolēģiem, kuri saka paldies par to, ka mēs ļoti bieži esam varējuši šādi apmainīties ar viedokļiem. Es ceru, ka priekšsēdētāja Āmuriņš e, nesitīs mani kā pēdējo, kurš tik gari runā. Bombardier, kurš ir liels transatlantis Kanādas uzņēmums, vēlas radīt tūkstoš, e, vēlas slēgt tūkstošiem darba vietu, tā skaitā Vācijā transformācijā, eh, runājot par centrālu un austrumu Eiropā, ir daudz kas izdarīts, lai radītu darba vietas, bet tagad strādājušie ir nobežījušies, principā nobijušies. Jautājums tad viņiem ir, ko CETA darīs, lai saglabātu manu darba vietu. Un tas ir viens no svarīgākajiem pamatjautājumiem. Kāds ir noskaņojums saistībā ar šo nolīgumu lai aizsargātu strādājušo tiesības, vides standartus, lai visiem sabiedrības locekļiem paliktu perspektīvas. Tam ir, jā, tam ir jābūt nodrošinātam arī divpusējā tirdzniecības nolīgumā. Vai vides kritēriji nolīgumā ir ar pietiekamiem aizsarg mehānismiem, lielajiem kalnrūpniecības eh, uzņēmumiem no Kanādas, ja viņi darbosies Ungārijā, Rumānijā un citur, saskarsies ar vietējo realitāti. Un tie ir jautājumi, kas nodarbina cilvēks uz vietas, un uz tiem ir jāsniedz atbildes. Un paldies Saifī kundzei, kas pieminēja arī politiski filozofiskos aspektus. Mēs nevaram šobrīd izlikties, it kā tā būtu jau sena vienošanās no 2009. gada, Un mēs šo liberalizāciju vienkārši turpinām, kā iesākts. Nē, es domāju, ka mums ir jāpielāgo tam šī brīža situācijai. Un viens punkts, varbūt tas ļaus man saņemt balvu par ICS. Tur ir tā pati loģika. Mēs investoriem dodam iespēju vērsties ar prasību tiesā. Un vēstuļa apmaiņas e, procesā starp jums, e, Langen, Langskungu un e, Van Rosenkungu. Eiropas parlaments vai likumdevēji attiecībā uz ko, kopīgās komitejas lēmumu mainīšanu kaut ko izdara, nu viņi to var darīt. Bet uh, līgums paliek investoriem vienalga kā gala variants. Manuprāt, 831, manuprāt, nav uh, pietiekams. Paldies, Prustakums. Paldies. Um, paldies, eh, komisārs, par, par to, ka jūs eh, atkal esat pie mums. Un Katrā ziņā vienmēr ir labi, ka jūs varat gan piedalīties, gan vest arī dialogu ar mums, kā jau teica Kristofs, un šodien gandrīz visi jau izteicās par šo lietu, un pat ja mēs progresējam un mēs piedāvājam noteikts lietas, <clears throat> droši vien tie, kas būs pret, arī balsos pret, tur jau neko nevar darīt, un pie, ja ir tāda vēlēšanās atrast kaut ko nelabu, tad tā arī tas būs, un mēs jau varam visu kaut ko te runāt. Saifī kundze arī runāja, un um, dažreiz uh, tas uh, ir, uh, piemēram, pat pilnīgi smieklīgi ir šī situācija, mēs nezinām, ko mēs varam panākt, un mēs dzirdam dažādus argumentus. Uh, Un um, mēs, Eiropieši, piemēram, Alstrams kundze, vai mēs runājam par šo publisko iepirkumu, piemēram, šodien arī mums Francijā cilvēki bombardē attiecīgās iestādes ar savām prasībām, un arī lauksaimniecības sektorā ir dažādas pretrunas, piemēram, uh, arī nāk preces no Kanādas ar um, izcelsmes norādēm, kas ir um, dublētas un tā tālāk. Un um, mēs šeit negribam zaudēt nevienu dienu, ne mūsu uzņēmumu, ne mūsu maziem un vidēju uzņēmumu, kas gaida šo nolīgumu, lai varētu attiecīgi rēģēt. Un Tas pats ir arī šis jautājums par publisko iepirkumu un par lauksaimniecību. Mums ir nepieciešama izaugsme, mums ir jāmeklē izaugsmes impulsi ārpus ārējā tirgu. Mēs negribam protekcionismu, mēs nevaram pieņemt to, ko piedāvā Trumps. Mums ir noteikti jāaizsargā mūsu iedzīvotāji un mūsu uzņēmumi, kas meklē izaugsmi un darbvietas. Ferāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevarētu piekrist kolēģiem. Es, es uzskatu, ka mēs visi zaudēsim ar šo līgumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti bēdīgi. Un Prust daudz ko teica Un es gribētu pasvirot šo domu, ka šis ir auglis, kas ir radies tikai komisijas eh, sārunu rezultātā. Šeit, piemēram, 5000 vietas ir apdraudēts Francijā. Tad ir ļoti daudz produktu, kas tiek apdraudēti tieši sakarā ar izcelsmes norādēm, piemēram, siers, Un šeit mēs runājam par slimību, kas nav izārstēta. Un šīs nolīgums iet pret straumi. Mēs uh, mēs šeit gribam jauniem, jaunajā kontinentam rādīt, ka mēs esam gatavi noslēgt um, brīvās tirdzniecības līgumu. Un um, šeit gribētu atsaukties uz Trumpu. Šodien viņš cenšas rīkoties tā, kas būtu ASV interesēs, bet um, mēs Eiropas Savienībā mēs uzskatu, ka šī līguma noslēgšana neatbilst vēstures garam un cilvēku interesēm. Un gal galā tā ir eh, katra eh, cilvēka atbildība un ir iespējams arī noraidīt šo mm, nelāgo līgumu. Mauskas kundze, paldies! Es esmu pēdējā runātāja. Es tiešām negribu šeit papildināt šos plusus un mīnus sakarā ar līgumu, par ko mēs runājam šodien, arī citās sanāksmēs agrāk. Tiešām mums būs iespēja vēl runāt par to arī nākotnē. Es gribēju atgādināt, <clears throat> ka mums ir jābūt ļoti lepniem par to darbu, ko mēs esam veikuši šeit šajā komitejā un šajā parlamentā, jo nekad nav bijis tāds līgums, kas būtu tik ļoti mainīts un papildināts pateicoties Eiropas parlamentam. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst šo mūsu lomu un ir jāturpina to pieminēt pie ikvienas izdevības. Mēs esam izmantojuši mūsu prerogatīvu. Mums varētu būt dažādi viedokļi par mūsu vērtējumu, vai pietiekami daudz šie grozījumi, kas ir pieņemti. Daži no mums uzskata, ka ka mums vajadzētu balsot pār. Citi atkal uzskata, ka nav pietiekami izdarīts, bet mm, tomēr tas, kas ir izdarīts, tas ir jāizmanto. Pretējā gadījumā mums nebūs argumentu, ka cilvēki norādīs, ka parlamentam nav nekāda jēga. Jo cilvēki tiešām liek mm, mums ņemt vērā savus bažas un savas norādes. Uh, un viņi arī uzdod mums jautājumu, kādas lēmumus mēs pieņemam, jo mums ir jālemj pienāk tāds brīdis, un um, cilvēki nav īpaši apmierināti, kad saprot, ka attiecīgās institūcijas nelēm tad, kad vajag, un tas attālina cilvēks no mums. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam atlikt šo balsošanu vēl tālāk, mums ir jāpabeidz šī procedūra. Paldies, komisārs Kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem deputātiem. Tiešām mēs esam diskutējuši par šo jautājumu ilgu laiku, septiņus gadus. Esam precizējuši, runājuši, labojuši, atlikuši, bet eh, rezultātā mums ir ļoti labs nolīgums. Mēs visi esam devuši savu ieguldījumu, arī valstis, arī publiskā diskusija. Mm -hmm Petru Čonīkungs, kas joprojām šeit ir, vēl eh, arī viņš ir darbojies mm, lieliski kopā ar visām pārējām sarunu komanda. Protams, rīt būs kādi, kas balsos pret. Tur neko nevar darīt, bet atlikt eh, uz vēlāku laiku, pēc pieciem mēnešiem vai tālāk, pēc tam jau jūs nebalsosiet. Jā, veidā. Ja jūs kaut ko atliekat, tad tas tik atliek uz vēlāku laiku, nekāda skaidrība tur nepa, nepievienosies. Viss, ko varēja noskaidrot un precizēt, tas jau viss ir izdarīts. Mums ir 30 deklarācijas, ir vēstules un viss kaut kas cits, un jūs būsiet arī iesaistīti tieši precīzā dokumentu izstrādē par to, kā strādā šis līgums. Jūs būsiet iesaistīti tad, kad būs runa par īstenošanu, kā tas darbosies tieši ļoti precīzā veidā. Pasaule raugās uz mums un kopš TTIP norakšanas eh, ļoti daudzas valsts skatās uz Eiropas Savienību, turēsimies visi kopā, rakstīsim labus eh, tirzniecības līgumus, kas eh, atbalsta arī vides jautājumu un, un tā, lai abas puses un visi iesaistītie gūst labumu, ne tikai daži. Ja mēs šo līgumu neparakstīsim, tad mēs vispār nesam spējīgi ne par ko vienoties. Esmu absolūti pārsteigta par šo te runu, par, par sarunām ar nelabo vai vēlnu, vai arī, ka tas ir pret demokrātiju. Mēs esam progresīvi, mums ir zemes korupcijas līmenis, un Kanādā arī mums, Kanādā ir. Kanādā ir ir brīnišķīga valdība, tad tiešām tā ir brāļošanās ar nelabo. Vai tas tiešām grauj demokrātiju, vai tiešām tas nav tas, ko jūs esat lūguši gadiem ilgi. Tur ir visādas normas, par kurām jūs runājāt. Tur ir ilgspējīga attīstība, dzīvnieku tiesības, darba tiesības. Viss, ko jūs gribējāt pirmo reizi visā līguma vēsturē, tādas normas, tādi panti tur ir ierakstīti. Uh, Tas ir parauga līgums. Jā, Kembelkungs, un kāpēc nevarētu paņemt šo līgumu kā tādu labo paraugu arī apvienotē karalistē? Es ļoti ceru, ka varēsim mēs ar šo valsti šo līgumu varbūt izrunāt nedaudz īsākos rāmjos. 40 miljoni dzīvo Kanadā. Kā tad viņi varēs mūs apdraudēt? Uh, Mēs esam 500 miljoni. Kā viņi varēs sagraut mūsu demokrātiju un mūsu stabilitāti? Nekas CETA līgumā neapdraud demokrātiju, un jūs būsiet iesaistīti pilnīgi visur, visos grozīmos, un šī apvienotā komiteja arī darbosies. Un tik līdz e, būs kaut kādas izmaiņas vai labojumi līgumā, tad jūs noteikti tiksiet informēti un arī iesaistīti. Te bija tik ļoti daudz jautājumu arī plašākā ziņā. Kādā veidā mēs varētu strādāt pedagoģiski, tas ir izglītot mūsu iedzīvotājs. Mums ir jāstrādā caur parlamentiem, jāstrādā ar mūsu valdībām ļoti agrīnā darba fāzē mēs eh, viņiem varam rādīt, ka ir iespēja arī slēgt līgumu savādāk, ne tikai tā, kā Trumps klāsta savos mītoloģiskajos stāstos. Un tad, kad um, mums, mēs uzsākam sarunas par tirsniecības līgumu, mums ir nepieciešams mandāts no visām valstīm. Un tad, kad mēs virsam šo um, sarunu procesu, tad visām dalībvalstīm ir arī jāiesaistās, ir jānāk klajā ar argumentiem, jāsaka, kāpēc, lūk, tas ir labi uh, manai valstī un kādi šeit jautājumi, kas ir delegā, uh, delikāti un kuri jāuzmanās. Uh, Mm, tā tas var būt. Mēs esam pasaulē, kas mainās ļoti ātri, un ir arī tādi, kas varbūt netiek galā ar šo pārmaiņu ritmu, vai arī ir zaudētāji, bet šīs izmaiņas nav saistītas ar izniecības līgumiem, te ir vispār industrializācija, tehnoloģiskās izmaiņas. Bet dalību valstīm ir jākļūst labākam, ir jāmāk pārvarēt visus šos grūtību momentus, ir jābūt attīstītai sociālajai sistēmai ir, protams, partnerībā ar uzņēmējiem, bet ir iespēja arī pārkvalificēt eh, cilvēkus, dot darbu citos sektoros, tā tas vienmēr ir bijis vēstures gaitā. Un arī mm, globalizācijā būs tāpatās, un eh, labi lēmumi darbosies arī globalizācijas kontekstā, jābūt ir labiem, stabiliem, caurskatāmiem tirzniecības līgumiem. Tad tas ir tas, kā mums jārīkojas. Uh, Bija vairāk komentāru nekā jautājumu, bet man ļoti patīk šīs diskusijas. Esmu pārliecināta, ka um, diskusijas nebeigsies, un arī, ja balsosiet rīt uh, pozitīvi, tad noteikti parādīsies vēl jautājumi, un arī plenārsēdē, kad būs balsojums. Es esmu gatava turpināt šo ļoti labo un auglīgo diskusiju. Liels paldies! Paldies, komisāri! Esmu pilnībā pārliecināts, ka mēs uzturēsim kontaktus un ka mums būs ļoti daudz dažādas sarunas un tikai par eh, CETA ratifikāciju, bet arī par citu līgumu ratifikāciju. Liels paldies, komisārs kundze, un vēl jums visu to labāko! Dann kommen wir zum nächsten Tag. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības punkts ir numur desmit. Šis ir jautājums par muitu par muitas dienas darbības un pārvaldības ārējo aspektu, lai uzlabotu un veicinātu tirdzniecību. Mums ir paredzēts seminārs 25. datumā. Es vēlētos, lai uz to ierastos pēc iespējas lielāks kolēģu skaits. Un lūkšu viesus, kas tagad dodas ārā no zāles, to darīt bez lieka trokšņa. Also ein workshop. Mums būs seminārs kā labāk uzlabot uh, tīrzniecību, ņemot vērā arī robežu aspektu. Es ceru, ka pēc iespējas eh, lielāks kolēģu skaits uh, ieradīsies uh, trešdien. Politiskajām grupām vajadzētu patiešām mudināt savus kolēģis ierasties uz šo semināru. Ir sagatavots iniciatīvas ziņojums, tā autore ir Beginskundze, lūdzu jums vārds. Grazie, Presidente. Kolēģi, credo che lo scopo ultimo. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es domāju, mēs vēlamies šajā komitejā eh, līdztiesīgi, godīgi sadalīt bagātību un eh, labklājību, bet, diemžēl, tas nenotiek. Jāsaka, ka. Mums vajadzētu rūpēties par labāku procesu norisi arī tad, kad preces tiek ievests Eiropas Savienībā. Jāsaka, Eiropas ostas, piemēram, konkurē savā starpā, bet eh, tām vajadzētu būt iespējai labāk darboties, bet bieži vien tiek izmantotas dažādās vājā, dažādas vājās vietas likumdošanā. Ir valstis, kur uh, ir mazāk kontroli, kur tās nav ļoti stingras un tā tālāk. Es eh, pirms sāku strādāt pie šī ziņojuma, nebija informēta par uh, patieso situāciju. Es tikos ar ļoti daudziem nozarei strādājušiem, un viņi man pastāstīja par šiem trūkumiem. Tāpat ir arī drošības problēmas, un uh, izskatās, ka tur, kur ir mazāk kontroļu, tur arī tirdzniecība norisinās daudz raitāk. Mēs, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienībā tirdzniecība norisinātos raiti un lai tā būtu zaļoša nozare. Komisija šeit ir novērotāja lomā. Ja mēs tiekamies ar muitas darbiniekiem, viņi saka, ka ir nepieciešama labāka infrastruktūra, jābūt lielākam finansējumam, un tieši tādēļ mums ir jāizmanto eh, jomā jau esošais potenciāls. Es savā rezolūcijā mūdinu komisiju cieši sadarboties ar dalību valstīm, lai izmantotu piemēram, digitalizācijas iespējas cīņā pret viltojumiem un tāpat uh, apmainoties arī ar paraugu praksi starp dalību valstīm. Mm, vērojot arī to, kādas ir atšķirības ņemot vērā starp tirzniecības apjomiem dalību valstīs. Uh, Jāsaka, ka muitas dienestiem ir jāsadarbojas ar MVU, lai tie varētu būt konkurētspējīgāki starptautiskajā jomā, ir jāsamazina birokrātija, mēs vēlamies, lai arī tirdzniecība internetā būtu uh, godīga un likumīga, mm, lai tur nepieļautu krāpšanos. Un līgumiem ir jābūt tādiem, kas ļauj tirzniecībai attīstīties, nevis to noslāpē. Ir jāparūpējas, lai arī mūsu preces un pakalpojumi tiktu aizsargāti. Es biju lielākajās Itālijas un citu dalību valstu ostās, redzēju, ka pie mums ir ārkārtīgi daudz vēl joprojām neizmantota potenciāla, daudz ko ir iespējams uzlabot. Bet šķiet, ka pašreizējā sistēma daudziem ir izdevīga. Uh, Bet Eiropas Savienība nedrīkst būt tā vieta, kur lielākie uzņēmumi diktē savus noteikumus un pārējiem ir jāiet pavadā. Paldies! Thanks a lot, and now I give the uh, floor to the shadow rapporteurs. Tagad ēnu referenti Bērenta kungs. Tak, formand. Jeg vil gerne sige tak til ordføreren for det her forslag. Vi har en meget god... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, eh, referentē par šo priekšlikumu. Un tas ir labi, ka mēs turpinam darbu šajā virzienā. Es uzskatu, ka mm, šajā ziņojumā ir galvenais akcents tāds, kā padarīt vienkāršāku mūsu likumdošanu, kā veidot to tā, lai tā būtu lasāmāka, draudzīgāka lietotājiem, gan maziem un vidējiem uzņēmiem, gan arī administrācijai. Mēs eh, daudz runājam par mm, uzņēmiem, mēs uzskatām, ka MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, bet um, ir arī ļoti daudz administratīvo procesu un grūtību, tīpaši e tirzniecības jomā un arī saistībā ar darba vietu radīšanu. Un tad, kad kontrolas ir diezgan nekonkrētas, tad attiecīgi varētu arī būt ļaun, ļaunprātīga kontroļu apiešana. Cilvēki, kas ir krāpnieki, viņi varētu gribēt apiet procesus un kontrols. Un tāpēc mums ir nepieciešama tāda likumdošana, kas ir saprotama un ar ko var strādāt. Un tad, kad mēs runājam par muitas savienības modernizāciju, tad šī modernizācija tā nav novedusi pie vienkāršošanas. Un tad eh, vēl īsts komentārs par IT sistēmām. Mums ir pārējais periods, kas beigsies 2020. gadā, un pēc šī gada, 20. gada, dažādās dalībvalstīs būs informācijas tehnoloģijas sistēmas, un tām ir jābūt operētspējīgām, un es gribētu, lai teksts par to būtu spēcīgāk ziņojumā. Mums ir pārāk daudz problēmu šajā jomā, ir administratīvi smagnējušie regulējumi, ir ļoti grūti arī darboties tā, lai ievērotu pilnīgi visas prasības datu ziņošanas jomā un būs nepieciešama arī harmonizācija tieši tad informācijas sniegšana, ziņojums sniegšanas jomā, un ir jāpadomā, kā to visu varēs īstenot tas eh, viss būtu jāharmonizē. Mums ir jānodrošina labāka sadarbība ar citām iestādēm, ar policiju, ar veterināriem dienestiem. Un ir ļoti svarīgi mazināt administratīvo slogu. Mēs esam um, dzirdējuši, vai, vai arī pastāv dažādas prasības tieši IT sistēmu jomā, un tāpēc šis jautājums ir jāsakārto. Referente atzīmē, ka vajadzētu regulēt tā, lai visi interesētie vienādi saprastu noteikumu saturu, un ja mēs nenodrošināsim šādu viendabīgumu, tad būs pārāk daudz dažādu spekulāciju, arī dažādu ostu izvēlziņā varētu būt dažādi argumenti. Un pēdējais komentārs ir par intelektuālā īpašuma tiesībām. Mums jau ir likumdošanas akts šajā nozare. Muitas iestādē, muitas dienestiem šeit ir liela loma tieši muitas dienesti cīnās ar viltoto preču ievešanu. Varbūt neveidosim jaunus likumdošanas aktus, drīzāk vajadzētu esošo īstenot pareizi. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Rodrīgas. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero sumar. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentei par paveikto darbu. Darbs ir izcils. Un līdz ar to arī mūsu diskusijai tagad ir tāds stabils un labs pamats. Es piekrīstu referentei. Tā ziņā, ka ir nepieciešama Eiropas uh, muitas dienesta ātra īstenošana, uh, tas, lai pātrinātu, koordinētu un atvieglotu dažādas procedūras, lai visas iestādes, kas strādā muitas sistēmā, varētu darboties saskaņoti. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai šeit ir jāspēlē tāda fundamentāla loma, koordinējoša, un ir jānodrošina labākās prakses apmaiņu. Jādara viss, lai dati tiktu nodoti precīzi No savas puses es eh, gatavoju grozījumus, un tie būs šādi. Es eh, uzskatu, ka ir nepieciešams harmonizēt eh, muitas kontrols dažādu dienas darbā. Mēs esam konstatējuši situāciju, un arī revidentu Eiropas revizijas tiesa ir norādījusi, ka uz to, ka ir vienota sistēma un noteikti kriteriji, kas ir vienādi dažādiem muitas dienestiem, bet eh, tajā pat laikā tomēr preces tiek novirzītas un tiek sūtītas kādām citām ostām, rezultātā tiek gūts kāds privilēģijas muitas nodevs un vai muitas procedūra ziņā. Tas eh, noteikti nes zaudējums gan naudas izteiksmē, gan arī izdara jaunumu tādā ziņā, ka preču ceļošanas laiks tiek palielināts, prece ceļo apkārt, lai sameklētu kādu vieglāku kontrolas punktu. Ja nebūs tāda patiesa harmonizācija, ja, nebūs, ja būs tikai šis kodeks un nebūs tādi harmonizējušie mehānismi, tad šai savienībai nebūs liels nozīmes. Un tāpēc es uzskatu, ka uh, vajadzētu izveidot tādu komiteju, kas strādātu visā Eiropā, un šī komiteja varētu izstrādāt vadlīnijas, kas būtu obligāti jāievaro visām muitas dien dienestiem, iestādēm, pārvaldēm, jo ir nepieciešams aktivizēt cīņu pret nelegālo tirsniecību. Mums ir preces, kas ir viltotas, pret to ir jācīnās, bet eh, nemazāk svarīgi ir saprast, kas tad virza šo nelegālo tirdzniecību, kas eh, nodrošina vajadzību pēc kontrabandas precēm, arī viltotiem medikamentiem. Kaut vai šie medikamenti tie tomēr rada tādus um, reāls riskus cilvēku veselībai. Mums ir nepieciešama tikai legāla tirzniecība, jāapkaro viss nelegālais, un tāpēc ir nepieciešams šīs kontrolas. Iekšē ir jāuzlabo koordinācija ne tikai starp muitas dienestiem, bet arī uh, starp visiem citiem visiem citiem dažādu dienas veidiem, kas ir šajā procesā, un ir svarīgi arī vērst uzmanību, stāstot Eiropas patērētājiem uh, par to, kādus ļaunumus nes tirniecība ar nelegālām precēm. Un, kaut vai akcentējot šo risku aspektu, risks veselībai, visi citi riski, tas būtu jāizceļ, lai visi to saprastu, un mums ir nepieciešama arī sadarbība ar trešajām valstīm, tā ir jāstiprina tieši šīs nelegālās tirniecības apkarošanas ziņā, Un ir jāizstrādā tāda stratēģija, kas garantētu pilnīgi visu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu. Ar šīm ambīcijām būtu tiešām vajadzīga tāda aģentūra, kas arī ir aprakstīta PTO dokumentos ir nepieciešama tāda aģentūra, kas darbotos tieši ar muitas problemātiku, ar muitas savienības lietām. Uz visām šīm lietām vajadzētu atsaukties tekstos, lai sakārtot šo situāciju, un nu, tā jau ir ielgusi. Desārnes kundze. Merci, merci. Allez-y, allez-y. Es atvainojos, vēl viens runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Kambelkungs, mēs uh, uzsakām šo ziņojumu uzmetumu, domājam, tas patiešām mums atvieglos diskusijas nākotnē un augstu vērtējam arī to, ka referente lūdz komisiju sadarboties ar dalību valstīm, lai jaunais uh, muitas kodeks tiktu pietiekami labi īstenots. Un lai šeit nebūtu konfliktu ar pamata regulējumu. Tāpat mēs augstu vērtējam to, ka uh, ir prasība dalībniekiem, uh, dalībvalstīm satarboties ar privāto sektoru, lai būtu arī harmonizētāks kontrols pie ES robežām, tādā veidā garantējot ES eh, ekonomiskās intereses. Tāpat arī vienkāršošana mums šķiet labs piedāvājums, ir jāsamazina arī pārāk liels atšķirības dažādās muļu sistēmās dalībvalstīs. Uh, Un, protams, ir jāpalīdz arī MVU, lai tie varētu baudīt brīvāku režīmu, lai nebūtu pārāk lielu eh, muitas nodevu. Ir jāsamazina viltoto preču pieplūda Eiropas Savienībā un ir divi grozījumi kuros ir runāts par sankciju harmonizāciju par pārkāpumiem visās dalībvalstīs. Par to esam ļoti daudz runājuši un joprojām tas mums sagādā daudz raižu. Un mēs redzam, ka ir ļoti daudz spēlētāju, kas mēģina meklēt dalību valstis ar izdevīgākiem režīmiem. Mēs nesam pieredzējuši, ka šeit kaut kas tiktu darīts, tādēļ dalību valstīm ir eh, jāparūpējas par attiecīgu kriminālu likumu un instrumentu pieņemšanu, lai cīnītos pret pārkāpumiem. EKR gan ir skeptiski noskaņota pret eh, ne lauksaimniecības izstrādājumu papildināšanu ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Jāsaka, lauksaimniecības produktu ziņā šīs norādes uh, ir sevi praksē pierādījušas, bet, nu, produkti, piemēram, rūpniecības preces ir pilnīgi uh, eh, savādāka lieta. Te nevajadzētu visu jaukt kopā. Es domāju, šeit ir jāpaveic krietni vairāk darba pirms kaut ko darīt. Liels paldies, un tagad es ar neskundzi. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlējos pateikties referentei Es piekrītu tam, ko viņa jau teica, un mums jau ir bijušas debates eh, par šiem jautājumiem. Un jāsaka, es eh, nu, varu daudzajā tā ziņā piekrist viņas domām. Uh, Ja mēs runājam par uh, muitu, muitas sistēmu, ja to visu varētu pilnveidot, ir jābūt tādai uh, sistēmai, kas pietiekam labi funkcionē, tas varētu būt ļoti vērtīgs instruments. Uh, Bet jāsaka, ka šeit ir tik ārkārtīgi daudz atšķirību, ka mēs īstenībā nekad varētu nenonākt pie pietiekam efektīva um, instrumenta, kas varētu mūs aizsargāt pret pārkāpumiem un um, viltojumiem. Jāsaka, ka dalība valstīs ir pārāk liels atšķirības, tas nav nekāds noslēpums, ir bijušas arī aptaujas, piemēram, dažādās ostās. Uh, Tādēļ ir nepieciešama labāka sadarbība, bet nu, tā ir nepieciešama pilnīgi visās jomās. Ir piemēram mm, jāmin, ka sadarbības starp visām dalību valstīm nav nebūt tā labākā. Ir jābūt labākām, efektīvākām kontrolēm, ir jāievēro noteikumi, tie ir eh, jāievēro visur vienādi, lai nav no pārāk liela atšķirība. Un vēl uh, papildus jautājums. Mums Eiropas Savienībai ir labāk jācīnās pret viltotām precēm. Tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Varbūt, ka citās uh, grupās par to tiek debatēts, bet ja mēs runājam par intelektuālā īpašuma tiesībām, Eiropas Savienībā ir, uh, šeit Savienībai šeit ir jābūt avangardā. Ir jācīnās pret viltojumiem un Visu beidzot gribēju pateikt, ka mums, protams, sanāks sadarbība arī ar valstīm, kas nav ES, kā veidot šeit uh, sadarbību muitismā. Mums ir arī paplašināta sadarbība, piemēram, piemēram, ar Turciju. Es šeit esmu ārkārtīgi piesardzīgi noskaņota. Uh, Tās jau ir, tā jau ir cita opera, bet, nu, gribēju to vienkārši pieminēt, kā vielu pārdomām. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! Minērs kundze devusies prom. Šolts kungs. Ļoti īsi. Gribēju pateikties referentei par viņas veikumu. Atsaucoties uz desarnēs kundzes teikto, mums jādomā par patiesas uh, muitas savienības ieguvumiem un kā to var samērot ar citām valstīm, ar trešajām valstīm. Tas uh, bija iekļauts arī darba dokumenta pirmajā nodaļā. Mums ir jābūt labākām kontrols pilnvarām. Ja mēs te tagad runājam par tādu maršala plānu Āfrikai, viņiem jau arī vajadzētu pieņemt šīs jaunās domāšanas paradigmas, ko nozīmē šo preču tāda pamatīga, rūpīga kontrola, lai nepieļautu viltojumu nonākšanu tirgū. Tāpat arī jādomā par ģīnu un uh, intelektuālā īpašuma aizsardzība. Mēs, protams, ar prieku sadarbosimies ar, ar referenti un ceru, ka nonāksim pie labiem rezultātiem. Paldies, un tagad uh, Zaļavara Buhner kungs. Paldies, es arī vēlējos pateikties referentei par uh, labo darbu. Esmu patiešām gandarīts ka šeit netiek piedāvāts uh, vēl vairāk paplašināt ES kompetences. Tieši šajā jomā ziņojums ir nu dien izdevies. Bet vai pietiks šeit tikai ar direktīvu runājot par muitas kodeksu un procedūru? Man šķiet, Nevajag te izveidot kaut kādu atsevišķu tādu Eiropas kontrolas iestādi. To visu var izdarīt daudz vienkāršāk. Un es uzskatu, ka nevajag arī direktīvas uh, par sankciju piemērošanu. Mums vienkārši pietiktu ar paziņojumu, nu, tā darba dokumentu. Esmu ārkārtīgi kritiski noskaņots pret nodokļiem un harmonizāciju šajā jomā dalību valstis rūpējas ne tikai par savām uh, ostām, šeit ir jādomā par veselu izņēmumu sarakstu. Tādēļ ir jābūt gana modriem. Apsveikšanas vērts ir tas fakts, ka referenti ir minējusi arī ekoloģiskos apsvērumus. Mēs vēlētos, lai tas tiktu vēl vairāk uzsvērts, jo, kā jau izskanēja pirms tam, ja ir ostas, um, kas iegūst no tā, ka kontrols tur ir vājāks un paviršākas, uh, un tur būs arī vairāk transporta līdz ar to, un tas nāks par ļaunu ekoloģijai. Tas ir tādēļ arī tieši caur ar šo dabas vides prizmu jāplūko. Bet katrā ziņā eh, prie, ar prieku piedalīšos nākamajās eh, ēnu referents sēdēs. Paldies, un tagad uzstāsies komisija. Kurš uh, pārstāv komisiju? Vai Fjellner kungs vēl uh, grib runāt? Ferāna kungs, paldies! Paldies! Es gribēju jūs arī sveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā, bet uh, vēl daži vārdi Jāsaka, ka uh, Eiropas Savienība nevarēja izveidot ne Eiropas uh, um, sociālo savienību, ne fiskālo savienību. Kādēļ tad jūs domājat, ka muitas savienība vainagosies panākumiem? Jāsaka, ka dalību valstu sistēmas ir daudz efektīvāks nekā tāda centralizēta situā, eh, sistēma. Eh, ir valstis, kas vēlas, lai būtu labāki sanitārie un fitosanitārie noteikumi, bet, manuprāt, muitai ir jābūt tikai un vienīgi dalību valstu kompetencēs un eh, cīnoties pret terorismu pēdējo mēnešu laikā mēs esam redzējuši, ka muitas ir vairāk sarosījušās, ir bijis vairāk kontroļu, un tas tikai pierāda, ka muitas ir nepieciešams. Paldies! Hautals kundze lūdzu. Ļoti, ļoti īsi. Tikai viena doma. Mums ir jābūt labākai piekļuvē informācijai par globālajām piegādes ķēdēm, un muita šeit ir ļoti svarīgs ķēdes posms. Es domāju, ka šādai informācijai par muitā notiekošo, eh, par precēm, eh, cilvēkiem ir daudz vairāk piekļuvu šādai informācijai ASV. Vismaz man tā liekas. Un uh, domāju, ka tieši tādēļ iesniegsim arī grozījumu šādā garā. Paldies, kas no komisijas izteiksies. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Referentes kundze, dāmas un kungi, paldies par šo iniciatīvu. Paldies par sagatavoto ziņojumu. Jāsaka, ka muitas savienība ir nosminējusi jau teju teju savu 50. gadskārtu, un tas ir arī viens no savienības stūrakmeņiem. Protams, nestoties uz cienījamo vecumu, muitas savienībā arī nāks saskarties ar šādām tādām problēmām. Lai eh, muitas savienība būtu pietiekami funkcionējoša, ir visu laiku jāstrādā neatslāpstoši, ņemot vērā arī dažādus jaunus apdraudējumus un jaunas tirzniecības veidus, piemēram, e-komerciju, ES, tās dalību valstīm un institūcijām ir jāturpina. Uh, strādāt dien dienā, ņemot vērā jaunos izaicinājumus. Runājot par tādu starptautiskāku tvērumu, Ņemot vērā to, ka esam gan PTO, gan uh, muitas uh, savienībā, muitas savienībai ir jābūt patieši, uh, patiešām tādai rīcības spējīgai. Eiropas Savienībai par uh, muitas un tirzniecības jautājumiem ir jārunā unisonā, lai tā būtu uzticams partneris uh, gan daudzpusējās, gan divpusējās attiecībās šajā jomā. Jāsaka, ka arī decembrī komisija nāca klājā ar paziņojumu par muitas uh, savienības izveidi un pārvaldību. Tur arī ir minēti vairāk jautājumi, kas uh, parādās šajā rezolūcijas priekšlikumā. Ir jāiesaista darbā visas interesētās puses, lai savienība un kopīgā likumdošana varētu būt uh, patiešām uzticama un groda, lai visas dalībvalstis un to iestādes sadarbotos pietiekami labi. P tika panākts uh, progress uh, īstenojot stratēģiju un uh, mēs arī uh, divreiz gadā sagatavojam paziņojumus, ar ko iepazīstinām padome un parlamentu. Pateicoties kopīgiem noteikumiem, ir iespējams izveidot Transeiropas IT sistēmas, kas ir ļoti labs uh, instruments kopīgajā darbā. Ja jums ir kopīgi noteikumi, kopīgas sistēmas, jums tie ir jāizteno, jātranspronē vienotā veidā. Papildus tām mēs arī uh, izstrādājam dažādas vadlīnijas, eh, kas palīdzēs labāk eh, piemērot kopīgos noteikumus. Protams, visas eh, interesētās puses, visi spēlētāji piedalās konsultācijās ar komisiju un dalību valstīm. Un komisija kopīgi ar dalību valstīm strādā pie e, novērošanas programmas, lai varētu skatīties, ka likumdošana tiek īstenota kārtīgi. Ziņojumā ir runāts arī par nepieciešamību pilnībā īstenot un izmantot IT sistēmas, kā arī noteikums, kas ir minēti Savienības mūjtas kodeksā. Protams, komisija līdz valstis kopīgi ar uh, visiem spēlētājiem strādā pie tā, lai šis uh, plāns varētu stāties spēkā paredzētajā datumā. Bet, nu, protams, visiem, katram ir eh, savs artaus tajā jāiegulda. Un mēs te redzējām arī par to, ka operātori mēģina doties uz tām valstīm vai tām eh, ostām, kur kontrols ir, eh, teiksim, maigākas un netik efektīvas. Uh, no tā to nevar šādi iespējamību nevar izslēgt. Un komisija kopīgi ar dalību valstīm izstrādāja stratēģiju, da, rīcības plānu, eh, lai pārvaldība muitās, eh, lai administrēšana būtu labāka. Tas tika publicēts pagājušā gada jūnijā. Un, ja dalība valsts mēģina izvēlēties eh, tās vietas, kur ir vienkāršāk apiet likumdošanu vai kontroles. Tas notiek, bet ir uh, vienota sistēma, kas ir jāizmanto, uh, lai varētu parūpēties, ka pilnīgi visās muitās efektīvi izmanto vienu un to pašu noteikumu kopumu. Tas pats uh, attiec arī uz starptautiskajiem aspektiem. Bija arī atsauce uz uh, pārkāpumiem un attiecīgi sankcijām. Jau tagad mēs esam izstrādājuši divus priekšlikumus uh, par uh, pārkāpumiem un ka pārkāpumi ir jāatzīst par kriminālu pārkāpumiem, un tāpat tika runāts arī par dažādiem pārkāpumiem un sankcijām muitā kopumā, muitu sistēmām. Mēs tagad uh, nu, ceram, ka padomu paveiks savu darba daļu šajā kontekstā. Gribēju vēl tikai piemetināt, ka mēs esam uh, apņēmības pilni sadarboties ar parlamentu pēc uh, labākiem paraugiem, lai varētu izveidot patiešām funkcionējošu un efektīvu uh, muitu savienību. Paldies, un tagad vārds referentei. Paldies, man īsti daudz nav ko piemetināt. Liels paldies kolēģiem. Domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Mums visiem ir uh, kopīgi mērķi un šķiet, ka esam uz pareizā ceļa. Paldies! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 2. februārim, līdz pusdienas laikam. Tas bija desmitais darba kārtības punkts. Tagad nekavējoties ķeramies pie 11. nolīgums ar Kubu. Tagad bēgas kungs. Jā, ja, vielen dank, eh, Herr Vorsitzender. Jā, paldies priekšsarētāji. Vispirms apsveikumi par ievēlēšanu amatā. Un vēlos izteikt divus komentārus par šo vienošanos ar Kubu. Diemžēl ierados šodien mazliet vēlāk, jo šorīt savā vēlēšana apgabalā um, pret mani bija demonstrācijas, to neesmu. Um, saņēmis tādu pretestību un ar uh, plakātiem. Nu. Mēs varam, protams, runāt attiecībā uz nolīgumiem, vai atsevišķās sadaļās ir saglabāts pareizais. Uh, pareizie pasākumi, vai ir pareizie akcents salikti, vai viss ir ņemts vērā. Un eh, eh, šeit arī politiskās grupas um, tas tā ir viena lieta, bet vai saskarties ar lielformāta vidas plakātiem e, nu, ir labākais e, veids, kā kampaņas organizēt. Es domāju, tur ir nepareizi pilnīgi šis samērīgums. Šiem populistiem vajadzētu rūpīgāk paskatīties, kur demokrātija, cilvēciskums, cilvēktiesības tiek faktiski uzskatīti par problēmām un uh, kur tās rada problēmas. Tas būtu attiecībā uz manas šodienas pieredzi. Nu, ja neskaidro to, ka fotografija, kas tika izmantota manējā, bija jau bišķi novecojusi. Monitoring grupā, kur es vādu attiecībā uz Centrālu Ameriku, tur mums uzticēja arī Kubu. Pēdējos mēnešos esmu runājis ar Kubas vēstnieci, Tā bija ļoti intensīva viedokļa apmaiņa, kas, manuprāt, arī pietiekami skaidri parādīja to, cik garš ir tuvināšanās un attīstības ceļš vēl priekšā. Vēlos uzreiz arī norādīt, vēlāk es pie tā vēl atgriezīšos, ka man bija iespēja pirms dažām nedēļām uh, runāt ar Sakaro balvu saņēmēju Farenjes, kas uh, pilsoņu tiesību organizācijas eh, organizētājās sarunās piedalījās šeit, Briselē. Mēs visi zinām, ko ir uzņēmies šis eh, cilvēktiesība aktīvists un cik apdraudēts viņš ir bijis. To arī nevajadzētu aizmirst. Šobrīd arī nav īsti zināms, kāda būs Trumpa prezidentūras tālākā darbība saistībā ar attiecībām starp ASV un Kubu. Jo no vienas puses ASV embargo nav pilnībā atcelts, bet, piemēram, šomēnes bija prezidenta Obamas lēmums attiecībā uz bēgļiem apturēt līdzšanējo pieeju. Un otrkārt, šomēnes pirmo reizi Kubas eksporti bija ceļā uz ASV. Attiecībā uz nedrošību saistībā ar attīstību. Tātad tas nodarbina daudz uzņēmums Eiropā. Respektīvi runāja par sakām, kas būtu Eiropas bankām bijis līdz šim jāiztur. Ja ir runa par e, Eiropas uzņēmumu īstenotiem projektiem Kubā un to finansēšanu. Un Šeit ir saraksts ar bankām man pieejams, kas ir saņēmuši finanšu sankcijas no ASV. Tās bija aizraujošas debats. Politiskais dialogs par sadarbības eh, nolīgumu to ir parakstījusi augstā pārstāve un Kubas ārlietu ministrs Bruno Rodrigues Vēlija. Šī vienošanās, protams, pamatā ir attiecinām uz politisko dialogu un sadarbību, bet arī citi aspekti ir skarti. Pirmkārt, ir tas saistīts ar jautājumu, kuru skatām šeit, saistībā ar mūsu komitejas atzinumu par šo vienošanos. Šī vienošanās definēta kā jaukta tipa vienošanās, līdz ar to šeit ir runa par politisko dialogu un sadarbības stiprināšanu, par kopīgu pasākumu organizēšanu daudzpusējā līmenī. Un tas saistās arī ar tirdzniecības aspektiem, budžeta aspektiem pašreizējā budžeta līnijā un ko komisija plāno darīt ar šo eh, budžeta līniju un mums tagad ir jāpiešķir savu piekrišanu, tomēr es vēlos norādīt, ka būtu vēlējies, ka Eiropas ārējās darbības dienests un komis, uh, pamācītos no komisāres Malmstrēms, jo tas, kā Malmstrēms kundze, piemēram, brīvotirdzniecības nolīguma gadījumā ar Koreju vai daudzpusējā vienošanās ar Kolumbiju un Peru vai Eiropas Savienības un Centrāla Amerikas asociācijas nolīgumā. Mūs jau uh, pirms to provizorisko pieņemšanas informēja. Un to mēs būtu vēlējušies arī šīs vienošanās kontekstā. Un tā būtu norāde veikt uzlabojums nākotnē. Tā ir ļoti svarīga lieta. Tur mums arī ir tā jāsagaida no ārējās darbības dienas, kad turpmāk tas tā rīkosies. Šīs komitejas koordinātori lēma sagatavot atzinumu par ārējās darbības dienesta ziņojumu. Man personīgi vēl nav zināmi laika plāni attiecībā uz šo projektu, kāda ir ārējās darbības dienestam. Un jānorāda, ka mums tomēr ir svarīgi zināt laika grafiku. Tālāk cilvēktiesību jautājumu. To es pieminu tādēļ, ka no vienas puses es labi apzinos, ka šis ir sarežģīts, delikāts temats. Tomēr dzirdot, kā atsevišķi cilvēktiesību organizācijas vai Saharovu balvu saņēmējs Fariņas nav varējis vai nav pat uh, saņēmis atļauju tikties ar Eiropas Savienības uh, lēmumu pieņēmējiem. Nu, tur es vēlētos skaidrāk saprast, kas īsti tam bija bijis pamatā un kā nākotnē plānots uh, to darīt. Jo tad mums jāsāk domāt par ārējās darbības dienesta budžetu. Varbūt tas palīdzēs. Protams, ka mums ir jāsaglabā līdzsvars. No vienas puses šie mazie impulsi, kas, kas jau pastāv, tie ir jāizmanto, un vienlaicīgi jāizmanto arī eh, jāpaliek pie eh, mūsu pozīcijas. Parlaments nesteidzas apstiprināt Eiropas Savienības Turkmenistānas vienošanos, tā ir vienīgā valsts Vidusāzijā, kur ir problemātiska situācija, īpaša, īpaši problemātiska situācija ar cilvēktiesībām. Tā kā šis ir svarīgs temats, kas mums būtu jāskata, tāpat arī strādājušo tiesības, PTO un Starptautiskās darba organizācijas konvencija jautājumi, tie mums arī būtu saprātīgi un atbilstoši jāapskata. Tad īpaši vēlos pateikties mūsu parlamentārā pētniecības dienas darbam. Arī mēs redzam šos līdzekļus, kas pagātnē ir pies, piešķirti, kas paredzēts 14. un 20. gada programmā - 50 miljoni drošībai un ilgspējīgai lauksainicībai, videi, klimata pārmaiņām, sociālajai modernizācijai un viss kopā 50 miljoni. Tāpat man ir arī uh, apraksts par to, kā, par kādiem projektiem ir runa. Un arī Mogherini kundas izteikumu martā, ka Kubas pusēji, tā skaitā pilsoniskajai sabiedrībai, ir piekļuva šai programmai. Šeit par lauksainiecību jāsaka, ka mazie lauksaimnieki apsaimnieko 21% uz zemes platības un rada 45% ehm, no produktivitātes apjomiem. Tad komisija ir jāapzinās, kā šie līdzekļi pagātnē un arī nākotnē, iesaistot NVO un privāto sektoru iesaistot, tiek sadalīti, un cik lielā mērā viņi gūst labumu no šīm programmām. Tur jāveic ir rūpīga analīze. Paldies, protams, jau iepriekš kolēģiem par komentāriem šodien vai turpmākajās dienās, lai es varu arī sagatavot attiecīgu uzmetumu. Un paldies, vārds vispirms Rodrīgas skundzei. Paldies, priekšsēdētāji vēlētos Sergio Gutieres kunga vārdā izteikties. Viņš ir ēna referents no mūsu grupas, un viņš, diemžēl, nevar būt šodien klāta un lūdza man e, izteikties viņa vietā. Un šī izteikuma, protams, ir visas sociāldemokrāta grupas vārdā. Pirmkārt, ļaujiet man uzsvērt, ka šis, mūsuprāt, ir vēsturisks nolīgums, kas paver uh, durvis jaunai uzticēšanās un savstarpējās izpratnes ērai attiecībās starp Eiropas Savienību un Kubu. Jauns laikmets mūsu savstarpējās attiecībās. Līdz šim attiecības ir bijušas principā tāds izgāšanās. Neesam sasnieguši nevienu no nospraustajiem mērķiem, politiskās, ekonomiskās, diplomātiskās attiecības bija atgriezušās augstā kara laikā un īsti neiedarējās 21. gadsimtā. Manuprāt, šāda veida nolīkums, kam jābūt līdzsvarotam, kam jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu ar būtisko lomu, kas Eiropas Savienībā ir jāspēlē un kur, kuras iestādēm ir jāspēlē saistībā ar Kubas eh, sabiedrības modernizācijas procesiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. Kā jau referents pamatot norādīja, ir ļoti liela neskaidrība par to, kas notiks ar prezidentu Trumpu tā, turpmāko rīcību. Kampaņas laikā mēs dzirdējām daudz draudu. Es saprotu, ka mums šobrīd ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk noslēgt šo vienošanos, saņemt parlamentu atbalstu, lai varam Kubas iedzīvotājiem dot iespēju. Viņi to prasa jau ilgu laiku, viņiem jau ļoti ilgi ir bijis jāgaida. Tas ir svarīgi arī no strateģiskiem aspektiem. Eiropas Savienībai ir jāsūta ļoti skaidrs vienots signāls. Mums pašiem ir jāparāda, ka, kādas ir mūsu vērtības, ko mēs vēlamies, un jāparāda arī kontrasts ar prezidenta Trumpa sacīto. Mums ir iespēja palīdzēt Kubai virzīties uz priekšu šai transformācijas procesā. Un tas nozīmēs to, ka nākotnē mēs spēsim veidot labākas tirzniecības e, attiecības. Šobrīd runa par politisko dialogu. Zahradilkungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Kaut arī mums vēl nav priekšā tāda visaptaroša teksta, ne šajā komitejā, ne afet komitejā. Viss to zina, tas jau tika pieminēts šeit. ka mēs varam sagaidīt eh, pārmaiņas attiecībās ar Kubu. Zināmas izmaiņas var būt arī ASV nostājā, to arī jau pieminēju. Sestībā ar Obamas administrācijas lēmumiem atcelt ilglaicīgo embargo kas tika uzlikts 60. gados. Es piekrītu dažiem no iepriekšējiem runātājiem, ka šobrīd nav īsti skaidrs, vai šī politika vēl turpināsies jaunās ASV administrācijas laikā. Līdz ar to šobrīd ir iespējas Eiropas Savienībai iesaistīties procesā un censties spēlēt aktīvu lomu. Kas attiecas uz EKR grupas nostāju? Mēs vienmēr esam atbalstījuši taisnīgu, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem partneriem. Nekad neesam bijuši lielā sajūsmā par tā saukto nosacījumu politiku. Tā vietā eh, esam atbalstījuši konstruktīvu iesaistīšanos, ja tā to var nodēvēt. Piemēram, Tādu nostāju mēs atbalstījām arī sarunās ar Vietnamu, kas ir valsts, kur ir tālu no ideālās situācijas cilvēktiesību jautājumā. Tādu pašu pieeju esam arī atbalstījuši attiecībās ar tādām valstīm kā Peru vai Kolumbija, kad tika slēgta brīvās tirdzniecības nolīguma. Esam pieturējušies pie šādas nostājas līdz šim konsekventi un uzskatām, ka līdzīga pieeja ir atbilstoši arī attiecībās ar Kubu. Protams, ka mēs priecātos, ja tas iekļautu ne tikai oficiālu kontaktu dibināšanu ar Eiropas Savienību, bet arī attiecībā uz demokrātijas e, progresu, cilvēktiesību aizstāvjiem un tā tālāk. Tas varētu būt labs sākums. Tam mēs varam piekrist un ar nepacietību gaidām tālāk sadarbību šai jaunai pieeja. Goja, Helmut, lūdzu. Man arī jārunā mūsu eh, ēnu referentes Leonoras Forences vārdā, kas nevar būt šodien klāt. Piekrītu kolēģim, ka fakts, ka Eiropas Savienība un Kuba ir parakstījusi šo vēsturisko vienošanos. Tas jau vien ir lielisks fakts. Politiskā dialoga un sadarbības nolīguma parakstīšana uzlabos attiecības. Atsākoties augsts līmeņa dialogam starp abām pusēm 2008. gadā, Kuba ir vienīgā Latvijas-Amerikas valsts, kurām nav politiskā dialoga sadarbības nolīguma ar Eiropas Savienību. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam padomus lēmumu parakstīt šo līgumu, kas izbeigs līdzinējo kopīgo nostāju, kas mūsuprāt bija kļūdaina, kas balstījās, kā jau tas tika norādīts, uz augstākā loģika. Tas būtu pozitīva attīstība tirdzniecības attiecībām, politiskajam dialogam. Ceram, ka Eiropas parlaments un Nacionāla parlamenti to atbalstīs aktīvi. Mēs labi apzināmies, kāda ir izaicinājuma, cik daudz vēl ir jāpaveic. Mēs uzskatām, Um, ka ir jāpasaka paldies uh, augstai pārstāvē Mogherini kundzei un Kubas valdībai par centieniem atrast risinājumu sapusējās attiecībās, lai tās uzlabotu, it īpaši esošajā situācijā, un tiešām ceram, ka Trumpa ievēlēšana nekādā veidā nepasliktinās šīs vienošanās īstenošanu. Ir Eiropas Savienībai jāspēj pašai neatkarīgi izstrādāt un īstenot politiku, ārpolitiku šajā jomā. Tāpat par cilvēktiesībām, pilsoņu tiesības, sociālās tiesības. Šeit ir ļoti um, dažāda situācija Kubā, ir plus, ir mīnus. Kubas iedzīvotājiem ir jāsaņem pietiekama sociālā aizsardzība, un jābūt arī turpmākiem uzlabojumiem saistībā ar šī līguma noslēgšanos. Paldies! Mums sāk beigties la laiks eh, Hautals kundze zaļo vārdā. Uh, Paldies! Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir nonākusi līdz tam brīdim, kad ir nepieciešams modernizēt līgumu ar Kubu. Un tāpēc es noteikti atbalstītu šo līgumu, protams, līgumu vairāk virzīs apet komiteja. Es um, uzskatu, ka ļoti svarīgi ir uh, parlamentam turpināt turēt roku uz pulsa. Uh, parlaments uh, noteikti varētu arī noteikt um, kādas kontrols punktus, kas mums ir īpaši svarīgi, nu, par to runāja arī kolēģi, bet ļoti svarīgi mums būt um, tādiem sakarīgiem. Gribētu jums atgādināt, ka tad, kad parlaments piedalījās sarunās ar, par Kolumbijas līgumu un citur, tur bija tiešām ļoti nopietni cilvēku tiesību um, pārkāpumi, un šādos gadījumos parlaments nevienmēr bija rīkojies e, pietiekami, e, pietiekami loģiski, un tāpēc mums ir jārīkojas tagad, noteikti ir jāatcerās, ka ir noteikti standarti un cilvēku vērtības, kas ir jārespektē cilvēktiesību vērtības. Parānkungs, jā. Es e, gribēju īsumā pieskarties šiem politiskiem kriterijiem, tāpat kā Turcijai mums ir jārunā arī par ekonomiskiem nosacījumiem. Paldies, Valēnces kungs. Paldies, man ir tikai viena lieta, un tas ir kaut kas tāds, kas jau izskanēja šeit vairāk kārtīgi. Šī ir vēsturiska iespēja, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tas nepārtaptu par vēsturiskas liekulības aktu. Uh, Mums ir noteiktas vērtības, kuras mēs proklamējam visā pasaulē. Mēs tiešām gribam, lai cilvēktiesības Kubā tiktu respektētas. Un, kad mēs sākām šo sadaļu, mēs varam paraudzīties, kas tad notiek ar cilvēktiesību pārkāpumiem Kubā, un mēs redzam, ka šādu gadījumu skaits aizvien pieaug. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja Un jāatgādina atkal un atkal, ka mēs to ne, neļau, tam neļausim tā notikt. Mēs noteikti to visu ievērosim. Bet vai mūsu rīcība uzlabos Kubas iedzīvotāju stāvokli? Ja galu galā mēs varam pateikt, jā, tiešām šīs sārunas novedīs pie kaut kā lieliska, tad tas ir labi, bet mums vienmēr ir jāpatur prātā cilvēktiesības. Paldies, un tālāk komisija. ir tīpaši jautājumā par sadarbību un informācijas apmaiņu ar parlamentu. Vai kāds grib kaut ko teikt? Lūdzu. Thank you. My name is Ben Dubno. Paldies, esmu Bens Dubno. Es esmu no Eiropas ārējās darbības dienas. Es gribēju izteikt divus komentārus, reaģējot uz to, ko saklausīju diskusijā. Pirmais. Saskaņā ar manu sapratni šis līgums eh, tiek eh, nodots parlamentam dienu pēc parakstīšanas padome. Tātad 13. decembrī vajadzēja šim dokumentam nonākt līdz parlamentam. Vismaz mums ir tāda informācija, tāpēc mēs esam pārsteigti, ka jūs neesat šos dokumentus saņēmuši. Un tā ir viena tāda lieta, ko gribēju pasvītrot. Un tad es eh, saprotu, ka jūs varat turpināt savu darbu. Un jūs, mēs tagad runājam par provizorisko īstenošanu, īstenošana vēl nav sauksies kā tāda, bet e, ir tāda šī procedūra, ko var veikt arī pirms e, līgums stājas spēkā. Un otrs, sakrā ar Kubas pilsoniskās sabiedrības iesaisti sarunu procesā. Gribētu vēlreiz apstiprināt, ka gan Eiropas Savienības delegācija Havanā, gan arī Eiropas ārējās darbības dienas šeit Briselē ir gatavi kontaktēties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no Kubas. Un delegācijā ir veidot tāda cilvēktiesība darba grupa, kas regulāri tieks ar sabiedrības pārstāvjiem tieks ar opozīcijas eh, locekļiem, ar oponentiem, kas eh, iebilst valdības līnijai. Tātad ir šie viedokļi, mēs veicam viedokļu apmaiņu. Jāatzīst gan, ka šie kontakti nenoris tik ļoti labi un gludi kā citās valstīs, bet eh, katrā ziņā ir kaut kādi mehānismi, varbūt ne tādi kā citos gadījumos, tomēr mēs regulāri arī dodam informāciju sabiedrībai gan Briselē, gan Havanā. Paldies! Mums ir skaidri jāpasaka mūsu mērķis. Parlamenta mērķis sarunās ar komisiju un padomi. Nav nekāda provizoriskā nu, īstenošana iespējama pirms parlaments to nav akceptējis un ratificējis. Lūk, šo atskārsmi jūs varat paņemt līdzi, un, protams, mums nevar būt nekāda starp institūciju nolēmuma, pirms mēs nevienojamies par prostoru beigas, kungs. Paldies! Tieši tas eh, ir tas, ko es gribēju teikt. Jūs pareizi to atzīmējāt. Komisija atbildēja ļoti diplomātiski. Viņi izvēlējās uh, atbildēt tā, ka tiek veikti kontakti ar cilvēkiem, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību. Šie kontakti, kas tiešām riskē savu dzīvību un labklājību, lai kontaktētos, jāsaka, šie kontakti varētu būt lielāki un vairāk un dziļāki. Gribu vēlreiz pateikt komisijai un ārējās darbības dienestam. Gribu pateikt, ka ļoti svarīgi iesaistīt parlamentu. Un ja teiksim, ir kāda problēma, tad ļoti labi būtu iesaistīt parlamentu, jo dažkārt ārlietu ministri un rīcības dienas tikai runā par kaut kādām rezolūcijām, bet eh, es saprotu, ka tas ir mācīšanas, eh, mācīšanās process, un gan jau mēs iemācīsim viņiem pareizi strādāt. Paldies! Mēs noteikti to koordinēsim ar AFET komitejas darba grafiku. Mēs arī informēsim par to, kādos termiņos tas tiks izskatīts. Paldies! Pēc minūtes sāksies koordinātors sanāks, kas notiks aizslēgtām durvīm.